Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen. Cienījamie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu sanāksmē un ar prieku redzu, ka pēc vakardienas sanāksmes visi esat klāt arī šīs dienas sanāksmē. Īpaši gribu sveikt arī komisāru kungu Verhoigenu. Uh, Tātad es gribēju teikt uh, Verhoigan kungu, komisāru, viņš ir atbildīgs par rūpniecības komitejas jautājumiem. Mums jau iepriekš ir bijušas iespējas uh, tikties ar viņu, bet uh, šis jautājums jāsaka, nākotnē tagad Eiropas Savienībā būs ārkārtīgi svarīgs, būs jāizsver visi stiprie un vājie punkti un jāraugās, kā mēs rūpniecības politiku varētu virzīt uz priekšu. Man ir īpašs prieks, ka uh, Verhoigen kungs šodien ir klāt, ir ieradies uz mūsu sanāksmi šeit parlamentā un ir gatavs pārnāt šos jautājumus ar mums, un es uh, došu viņam vārdu bez īpašas kavēšanās. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Varbūt Iesākumā es varētu savukārt apsveikt jūs, Roilkungs, par uh, ievēlēšanu šajā amatā. Jūs taču šīs komitejas vadītājs. Gribu pateikties jums par to, kā esat uh, tik vēlmes pilni risināt šos rūpniecības politikas jautājumus. Un jā, es tik tiešām gribu pārunāt rūpniecības politikas nostādnes ar jums šo pēcpusdienu. Sākumā gribētu norādīt, ka rūpniecības politika ir jauna uh, mūsu darbības joma Jā, šī politika, protams, ir pastāvējusi arī agrāk. Rūpniecības politika Eiropas Savienībā, bet tā bija ļoti protekcionistiska un uh, bija daudz intervences pasākumu. Bet šobrīd situācija ir ļoti mainījusies. Mūsu rūpniecības politika šodien ir tāda, ka mums ir nepieciešama spēcīga attīstīta rūpniecība, konkurētspējīga rūpniecība Eiropā, lai mēs varētu nodrošināt līdz ar to spēcīgu pakalpojumu sniegšanas sektoru. Priekš tam mums ir nepieciešams atbilstošs ietvars rūpniecības politikai. Tā, lai mēs varētu panākt un nodrošināt konkurēt spēju, un attiecīgi mums ir jāpieņem lēmumi. Kopš pagājušās vasaras eh, mūsu rūpniecības politika ir piedzīvojusi viena no vissmagākajām krīzēm pēdējo desmitgažu laikā, un šī krīze nebūtu nav beigusies. Rūpniecības apjomi Eiropā kritās, it īpaši 2008. gada pēdējā ceturksnī un 2009. gada pirmajā ceturksnī. Šobrīd mēs redzam tādas uh, atkopšanās uh, pazīmes un ražošanas uh, apjomi nedaudz palielinās, atgriežoties apmēram pie 97. gada līmeņa. Tas nozīmē, ka ir nepieciešamas arī atbilstošas struktūrālas izmaiņas. Jums būs nepieciešams uh, sapludināt uzņēmums, uh, varbūt kāds uzņēmums pārņems kādu citu, un noteikti būs arī uzņēmumi, kuri izzudīs no tirgus šo izmaiņu rezultātā. Un tas viss rada diezgan lielu risku vidējiem un maziem uzņēmumiem piegādes uh, sektoros. Ņemot vērā visu iepriekš teikto, tomēr ir arī pozitīvas zīmes, jo Iekšējais tirgus ir eh, sevi pierādījis kā ļoti stabilu tirgu krīzes apstākļos, eh, kas nav cietis no pārāk protekcionistiskiem pasākumiem. Mums visiem eh, Eiropas institūcijās kopā strādājot ir izdevies novērst to, ka rūpniecība sašķeltos un pārstāvēt tikai tādas nacionālistiskas intereses. Man šķiet, ka mums ir izdevies arī nodrošināt to, lai ekonomiskās atvesļošanās programma, kas tika pieņemta un ko dalība valsts arī ir uzsākušas eh, kopā ar komisiju, tātad uzsākušas tās realizāciju, tā vairs nav balstīta uz eh, eh, subsīdijām, bet gan uz ilgtermiņa rūpniecības mērķiem. Tas ir vēršot investīcijas uh, uz tām jomām, kurās, mūsuprāt, ir nepieciešama uh, efektīva rūpniecības attīstība. Protams, ir jāiegulda attīstībā un izglītībā šādās jomās. Tāpat gribu atzīmēt, ka uh, izaugsmas iespējas uh, joprojām pastāv un arī ārpus Eiropas Savienības ir tirgi, kuros ir savs pieprasījums, un mums nevajadzētu to visu par zemu uh, novērtēt, uh, domājot par tehnoloģiju tālāku attīstību. Uh, būs jaunas tehnoloģijas, būs jauni projekti, būs nepieciešami jauni tirgi. Bet tam visam atkal ir savas negatīvās puses Eh, nedomāju, ka šobrīd mēs varam saskatīt gaismu eh, tuneļa eh, garā, galā. Šobrīd nekādīgi nevarētu teikt, ka krīze ir beigusies, un mūsu uzņēmumiem un rūpniecības nozarei kā tādai noteikti būs jāsaskarās ar problēmām investīciju jomā un tāpat arī cenšoties finansēt pašreizējo rūpniecības darbību. Tātad, tāda ir šī vispārējā situācija konteksts, un šajā kontekstā mums jārisina konkrēti jautājumi. Tā tad, ko darīt turpmākajos gados? Domāju, ka jāapzinās, kā pēdējo gadu laikā mēs šādu tādu mācību esam guvuši, un esam piefiksējuši zināmus uh, trūkumus un kļūmes. Viens no galvenajiem jautājumiem mūsu tālākai konkurētspējai, joprojām ir mūsu potenciālās inovācija iespējas. Domāju, ka šis jautājums ir uh, kļuvis vēl uh, tāds asāks. Jā, mēs veidojam uz uh, inovācijām balstītu ekonomiku, bet tāpat laikā mēs gribam nodrošināt ekonomiku rūpniecību ar zemiem CO2 izmešiem. Un abās šajās jomās inovācijas, manuprāt, ir vienīgais instruments, kas ļaus mums nodrošināt mērķu sasniegšanu. Tikai pirms dažām nedēļām komisija a, lēma par ļoti svarīgu dokumentu pieņemšanu, un es arī gribētu ieteikt jūs komitejā ar to iepazīties. Tas ir eh, ļoti tāds kritisks eh, pārskats par mūsu inovāciju politiku. Jā, protams, pēdējo gadu laikā mēs esam sasnieguši zinām progresu, bet tomēr kopīgais viedoklis ir tāds, ka šī politika nav bijusi pilnībā apmierinoša. Tātad šis vidustermiņa pārskats eh, par inovācijām parāda, ka mēs ļoti skaidri esam norādījuši, kādi trūkumi uh, ir bijuši. Uh, pārāk nepietiekama koncentrācija, projekti dažkārt ir eh, pārāk sarežģīti, izvērsti un eh, dažkārt arī nav pietiekami līdzekļi. Tāpat ir arī zināmi trūkumi, eh, komercializējot, tā teikt, ieviešot jaunas inovācijas un idejas. Nākošajai komisijai būs jādarbojas ar šo mazo uzņēmā, uz, uzņēmumu tiesību aktu un būs jāveido tālāk savas politiskās stratēģijas, eh, lai nāktu klajā ar savām politiskajām iniciatīvām un principiem. Tātad ņemot visu to kopā, mēs centīsimies virzīt uz priekšu inovāciju politiku un centīsimies uh, izstrādāt arī tiesību aktu Eiropas Savienības līmenī uh, inovāciju jomā, tā lai inovācija politika tiešām tiktu integrēta Eiropas kopējās politiskās nostādnēs. Tas ir izšķiroši svarīgi, jo mēs jau redzam, ka uh, citi uh, partneri pasaulē tam pievērš ļoti lielu uzmanību, tīpaši amerikāņi. Gribētu piesaistīt jūsu uzmanību, pievērst jūsu uzmanību tam, uh, ka Obamas kungs augustā publicēja inovāciju stratēģiju, lielākā daļa no mums tajā laikā bija atvaļinājumos, ASV stratēģijā pieeja maziem un vidējiem uzņēmumiem ir ļoti interesanta. Un uh, tur tieši tiek runāts par galvenajām jaunākajām tehnoloģijām. Un tā ir joma, kur arī mums noteikti vajadzētu darboties, kuras mums vajadzētu apgūt un pārvaldīt, lai mēs spētu uh, būt konkurēt spējīgi lai mēs varētu veikt ne tikai pētniecību un attīstības darbu, bet lai mēs praktiskās aplikācijas šīm jaunajām tehnoloģijām varētu rast un lai varētu attiecīgi veicināt ražošanu Eiropā. Pirms trīs nedēļām komisija, kā es teicu, pieņēma un nāca klajā šo paziņojumu. Un, kā es jau teicu, es iesaku jūs komitē iepazīties ar to. Mēs esam identificējuši vairākas galvenās tehnoloģijas, kuras mūsuprāt būs strateģiski izšķiroši svarīgas Eiropai. Viena no tām ir nanotehnoloģija joma un mikroelektronika. Modernie izēja materiāli, fotonika un uh, citas jaunās tehnoloģijas. Interesanti ir tas, ka arī amerikāņi ir pievērsuši uzmanību šīm galvenajām jomām. Tās arī viņi tātad ir izvirzījuši kā savas prioritātes. Ir skaidrs, ka ja ir politika, kas nosaka struktūru un neveic sektorā tādu specifisku intervenciju, tad ir nepieciešams nodrošināt vispārēju politiku. Lung, uh, Izglītība, attīstība, pētniecība, modernās infrastruktūras, protams, šīs ir ļoti būtiskas jomas, tālāk runājot arī par platjoslas tehnoloģijām. Tās noteikti ir jātīsta. Tāpat ļoti nopietni jārisina arī tā sauktā ārējā dimensija mūsu pašu konkrētspējai. Un tas ir jādomā par to, kā nākotnē mēs varēsim strukturēt un veidot savas tirzniecības attiecības, jo ir ārkārtīgi daudz jaunu tirzniecības līgumu, kas ir eh, sagatavošanas procesā, un eh, daži no tiem jau tiks eh, uzsākti, to darbību tiks uzsākta nākošanadēļ, piemēram, līgums ar Dienvidkoreju. Vairāk es neko nevaru teikt, pirms šie līgumi nav publicēti, bet uh, attiecībā uz šiem tirdzniecības līgumiem ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, lai tiktu panākti vienlīdzīgi spēles apstākļi, tātad, lai nebūtu tādi nolīgumi, kas ļautu mūsu konkurentiem piekļūt uh, viegli mūsēji, mūsu tirgiem un nedot mums šādas pašas iespējas. Mums tāpat ir nepieciešama piekļuva citiem tirgiem. Un, kā es teicu, šis uh, godīgais spēles laukums šobrīd nebūtu nav tik godīgs. Kā jau es teicu, jānodrošina godīgi un vienlīdzīgi apstākļi visām pusēm šajos līgumos. Turpmākajos gados mums tāpat būs jārūpējas arī par intelektuālā īpašuma tiesībām, jo mēs vēl neesam panākuši tādu progresu, kā es būtu šajā jomā vēlējies. Mums joprojām nav kopīgs Eiropas patents vai patentu strīdu risināšanas eh, process un šādā ziņā Eiropas uh, rūpniecība cieš ļoti būtiski. Uh, ir izējumateriāla iniciatīva, ar ko komisija nāca klajā apmēram pirms gada. Tātad šādi pasākumi notiek, bet mums to visu vajadzētu kopīgi aplūkot. Atbilstoši un pienācīgi izmantojot visus rīcībā esošos instrumentus, mums ir jānodrošina piekļuve strateģiskajiem izējumateriāliem, ir īpaši tādiem materiāliem, kuru mums nav Eiropā, jo ir uh, vairāk strateģiski neaizstājami materiāli, kuru, kuru mums nav, un uh, piekļuve citiem tirgiem kļūst arvien sarežģītāk. Es zinu, ka jautājums ir ļoti sarežģīts, bet, kā es teicu, uh, problēmas arvien uh, pastiprinās. Protams, visi šie dažādie jautājumi ir savā starpā saistīti. Un ir eh, ļoti daudz jomu, ko varētu minēt, kurās tiek izmantoti dažādi īpaši izēja materiāli. Un, kā es teicu, mums nepieciešams nodrošināt šo izēja materiālu plūsmu ieguvi. Ievērojams progress pēdējos gados uh, ir, protams, veikts, bet tomēr mums, mūsu darbs ir jāturpina. Tālāk runājot par standartizācijas procesu. Standartizācijas process mums ir bijis pārāk lēns, un arī tas ir kavējis konkurences šai jomā. Mēs esam centušies veidot kopīgu standartizācijas politiku kopā ar saviem būtiskākajiem uh, eh, uh, eh, tiesniecības partneriem, piemēram, ar ASV, Bet, protams, ir arī attīstības valstis, strauji attīstošās valstis, piemēram, Āzijā, kur ir apmēram viens miljārds iedzīvotāji, tas ir milzīgs iekšējais tirgus. Un, protams, ka viņiem pašiem ir atkal sava standartizācijas politika. Un, ja tas viss tā virzīsies uz priekšu, tad atkal veidosies ļoti būtisks tirzniecības barjeras. Bet, kā es teicu, ar uh, amerikāņiem mums ir izdevies noteikt dažus standartus, un ja mēs tālāk tos varēsim virzīt uz priekšu, tad varbūt būs labs iespējas, ka šo standartus varētu ieviest arī uh, starptautiskā mērogā. Vēl viena lieta attiecībā uz mūsu uzņēmumiem ir nepieciešams pēc iespējas samazināt nevajadzīgo birokrātiju, lai un lai to izdarītu, jāuzlabo tiesību aktu kvalitāti, un šis ir tieši jūsu darbs, dāmas un kungi. Es jau esmu pārnājis eh, dažas lietas ar jūsu priekšsēdētāju un esmu ļoti pateicīgs Roila kungam par to, ka viņš ir uzklausījis manas idejas. Domāju, ka ir nepieciešams, lai Eiropas parlaments paraudzītos uz sekām, uz ietekmi, kāda ir tiesību aktiem un regulācijai. Tā piemēram, vajadzētu aplūkot ekonomiskās, sociālās, vīdes un tehnoloģiskās sekas un ietekmi, kāda varētu būt tiesību aktu projektiem. Atkal progress ir panākts, bet tomēr vēl, jo daudz vairāk uzlabojums varētu veikt. Domāju, ka būtu noderīgi, ja Eiropas parlaments varētu apsvērt arī šo aspektu strādājot eh, likumdošanas jomā. Varbūt tieši šim aspektam vajadzētu pievērst vairāk uzmanības nekā tas darīts līdz šim. Es šeit esmu uzskatījis vairākas jomas, vairākus punktus, un, protams, tas viss veido eh, šo ietvaru Eiropas rūpniecības politikai. Protams, šeit jāpiemina arī Lisabonas eh, darba kārtība. Komisijā mēs to uztveram ļoti nopietni, un mums ir nepieciešams tālāk domāt arī par pašreizējo nodarbinātības politiku, par nodarbinātības politiku nākotnē. Mums, kā es teicu, būs jādomā par šīs politikas tālāku virzību. Līdz gada beigām mums notiks diskusijas šajā jautājumā, tā lai Spānijas prezidentūrā pavasara galotņu sanāksmē 2010. gadā mēs varētu apstiprināt šo uh, Uh, jauno stratēģiju. Protams, mēs nesāksim tur visu no nulles, jo šobrīd, kā es teicu, mums ir nodarbinātības politika un tā ir nesusi arī zināmas augļus un rezultātus, bet, protams, ka tam visam pamatā ir tāda ideja, ka ir nepieciešama dalība valstīm un katrā ziņā domāju, ka šī ir ļoti laba iespēja nonākt pie zināmiem secinājumiem. Es domāju, ka no iepriekšējiem gadiem mēs esam daudz ko mācījušies. Un domāju, ka mēs varētu veiksmīgi izvirzīt galvenos mērķus. Tātad, kā jau es teicu, mēs gribam no vienas puses uzlabot Eiropas Savienības konkurētspēju, un no otras puses mēs vēlamies garantēt pēc iespējas labāku, drošāku ilgtspējību. Vismaz manā skatījumā šie ir svarīgākie politiskie rezultāti, ko mums vajadzētu sasniegt, un varbūt sabiedrības eh, viedoklī tie vēl nav tik labi izkristalizējušies. Eh, komisijā un arī ārpus eh, komisijas ir tāds viedoklis, ka, ja mēs runājam un domājam par Eiropas rūpniecības attīstību, nākotni, tad mums jādomā, jā, mums nepieciešams būt ne tikai avangardā tehnoloģiskā ziņā, bet mums jābūt arī energoefektīviem un jānodrošina ilgspējīga rūpniecība, kura ļoti uzmanīgi izmanto rīcībā esošos resursus. Arī šajā ziņā mums vajadzētu censties nodrošināt vadošo vietu pasaulē. Pēdējo gadu laikā arī es esmu uzkrājis zinām pieredzi vienmēr ir tāda konfrontācija pastāvējusi starp vīdi un ekonomiku. Es domāju, ka mēs esam spēruši nu jau vairākus soļus tālāk. Ir izveidojusies sapratne, ka mēs varēsim atrisināt svarīgākās problēmas, vai nu tās ir ekonomiskas vai vidas problēmas, tikai tad, ja mēs varēsim nodrošināt ilgspējīgu ekonomikas pārvaldību un rūpniecības pārvaldību. Varbūt pavisam īsi tagad atsaukšos uz pāris uh, jautājumiem, kas ir sektoriem ļoti raksturīgi ko jums nāksies risināt. Pirmkārtām gribētu atsaukties uz tādu lietu, kas ir ļoti saistīta ar jūsu kompi, uh, komitejas uh, atbildības sfēru, un tas ir uh, globālās uzraudzības un monitoringa sistēmas, GMS sistēmas nākotne. Tā ir ļoti ambicioza sistēma, kas ir izveidota. Mēs jau izveidojuši zināmas aplikācijas, un mums ir nepieciešams tagad turpināt un garantēt finansējumu nākotnē. Ir nepieciešams rast tādu struktūru, organizētību šim projektam, lai mēs varētu nodrošināt pēc iespējas labāku izmantošanu lai tātad tos datus, ko mēs varam iegūt no novērošanas sistēmas, varētu dot eh, visiem tiem, kas gribētu strādāt ar šiem datiem. Ir nepieciešama kaut kāda struktūra, kas garantētu to, ka mēs varam atbilstoši arī pārvaldīt izmaksas. Eh, mēs nāksim klajā vēl ar vienu paziņojumu. Eh, turpmāko mēnešu laikā, bet Šis katrā ziņā ir jautājums, uz kuru mums būs jāsniedz ļoti skaidra un nepārprotama atbilde. Ir vairākas uh, alternatīvas un iespējas, tās ļoti skaidri uh, būs norādītas šajā paziņojumā. Nekas šajā projektā nav lēti. Es negribētu pielaist kaut kādas kļūdas, sakot, ka uh, šis projekts varētu pats sevi finansēt nākotnē. Tam es domāju, ir jābūt uh, tādam kā valsts, kā publiskas infrastruktūras proj uh, projektam. Tādam arī jā, jāsaglabājas, bet, kā es teicu, nedomāju, ka tas varēs nodrošināt pats finansē, pat fina, uh, pašfinansēšanu. Un tālāk lauksaimniecības pakotne. Arī jūsu komiteja tiks uh, aicināta izteikt uh, viedokli par šo lauksaimnieku pakotni, kā mēs to saucam. Eh, ir vairākas daļas šajā pakotnē, mazāk pretrunīgās daļas, daļa ir saistīta ar, eh, es atvainojos, farmaceitiskā eh, pakotne, tātad viena daļa ir medicīnisko pro produktu viltošana, un otra daļa ir pacientiem sniedzamā informācija šīs pakotnes ietvaros. 100% hinter diesem Vorschlag sehe und mehr. Es gribētu skaidri norādīt, ka es simtprocentīgi atbalstu šo uh, farmaceitisko uh, tiesību aktu pakotni, jo demokrātiskā sabiedrībā, manuprāt, sabiedrībai pilsoņiem ir jāzina viss par medicīnas produktiem, un es nevaru saprast, kāpēc tie, kas aizstāv vai nu ražotājs vai ārsts vai farmaceitus vai farmaceitisko industriju, kāpēc visi pārējie drīkst zināt par medicīniskiem produktiem visu, izņemot pacientus. Es nevaru pamatot šādu pieeju vai sistēmu. Tāpat laikā notiek arī debats par vakcīnām, par uh, H1N1 uh, arī par šo cūku gripu. Tas novad pie jautājuma par medicīnisko produktu sastāvdaļām, izēvielām arī tas būs ļoti svarīgs. Es e, nedomāju, ka mums būtu e, jārunā tikai un vienīgi par pozitīvajiem aspektiem. Es domāju, ka mums, piemēram, runājot par vairākām ražošanas nozarēm, piemēram, rūpne, piemēram autoražotājiem, Es domāju, ka mums vajadzētu ātrāk īstenot kārs 21 idejas. Mums ir jārada iespējas gan plānot, gan arī uzlabot drošības ceļiem, un šeit patiesībā jautājums ir par to, kuru no iespējām izvēlēties. Tas nozīmē, ka mums ir vairākas iespējas, starp kurām mums vajadzētu izvēlēties. Vēl bez tam mums ir jāaizstāv arī patērētāja tiesības. Mums ir jādomā par to, ko klients vēlās. Un šajā aspektā daudzās nozarēs ražotājiem ir vairāk jāuzklaus klien, klienta domas. Runājot tieši par automašīnu ražotājiem, tad pieprasījums pēc jaunām automašīnām ir strauji nokrities. Nākamais um, - lielu investīciju nozars Ir vairāki tiesību akti, kuru pieņemšanā savu dalību ir devis arī parlaments. Un es pilnībā atbalstu mūsu rūpniecības konkurētspējas palielināšanu. Un tomēr mums nevajadzētu būvēt gaisa pils, jo viegls šis ceļš nebūs. Runājot par automašīnu ražotājiem mēs zinām, ka e, visi, visas problēmas vēl nav atrasinātas. Mums vajadzētu raudzīties arī uz e, to, kāds būs pārējais periods un kā to pēc, padarīt pēc iespējas gludāku no tradicionālajiem iekšdedzes dzinējiem uz elektromotoriem. Uh, Šajā pārējais periodā mēs nedrīkstam aizmirst arī pārstrukturizācijas apjomus un investīcijas. Tās būs milzīgas. Mums ir jāapzinās gan mūsu kapacitāte, gan mūsu iespējas, un komisija šajā aspektā e, nedomā izstrādāt jaunus normatīvos aktus. Mums ir jāļauj konkurencei noteikt šīs prasības un izvirzīt zināmas kritērijas tirgū. Ņemsim kaut vai vienu gadījumu Gen - General Motors. Patreizajā situācijā mēs eh, tiekam pakļauti milzīgai artilērijas ugunī, jo patiesībā eh, daudzi vēlas noskaidrot, kas notiek auto ražošanā. Pilnīgi visas valstis, kurās ir General Motors dažāda veida fabrikas, tātad dažādu detaļu ražošanas uzņēmumi, vēlas zināt, kā tiks atrisināt šī problēma, jo General Motors koncerns Amerikas Savienotajās valstīs šo situāciju diezko labi nerisina. Mums ir jāsakārto ražošanas aspekta Eiropā, un es jau esmu teicis, ka uzņēmumiem ir jādod iespējas, un šā iemesla dēļ komisija ir e, pieņēmusi iespēju veikt savu veidu akceptu tiem priekšlikumiem, kurus ir izvirzījusi Vācija. Un tomēr mums ir jāredz e, risinājumu problēmām, un risinājumiem ir jābūt vairākiem. Patreizajā situācijā esam nonākuši līdz etapam, kur tiek e, pieņemti lēmumi par dažādiem jauniem konceptiem un idejām. Uh, Šīm idejām ir jātiek realizētām, ja vien tās var realizēt, ja tās var realizēt ar valsts atbalstu. Un ja šis atbalsts ir likumīgs, principā to varētu izdarīt. Dažkārt mēs dzirdam šajā artilērijas uguņu troksnī, ka tas nav iespējams un ka to nevajadzētu darīt, bet saskaņā ar komisijas izvirzītajiem noteikumiem subvenciju sistēmu var akceptēt no Eiropas Savienības puses. Ja šī subvencija sistēma balstās uz ekonomiski ilgtspējīgu izaugsmi un labi izstrādātu konceptu. Tātad šeit mēs nerunājam par politiskiem apsvērumiem, bet gan par ekonomiskiem nosacījumiem. Šajā aspektā jāsaka, mums un jums varētu būt atšķirīgi uzskati. Patreizajā situācijā mēs nesam pieņēmuši lēmumu. Tie risinājumi, kas ir rasti un kuras komisija līdz šim ir prezentējusi, protams, ka mēs esam pārliecināti, ka tie ir vislabākie, un tomēr mums ir jānodrošina, lai Eiropā ražošana turpinātos, un nevienmēr tas ir viegli. Komisija pilnībā atbalsta tos pasākums un priekšlikums, kuri saglabās ražošanu Eiropā, kur saglabās automobīļa detaļu ražošanu Eiropā. Un tomēr tā ir vienīgā ilgtspējīgā no ekonomiska aspekta raugoties iespēja. Runājot par eh, automašīnām, par eh, smagajām mašīnām, vēlētos varbūt eh, mazliet parunāt ne tikai par kravas pārvadājumiem pa ceļiem, bet arī pa gaisu. Jebkurā gadījumā e, problēmas ar kravu pārvadājumiem Eiropā eksistē. Raugoties uz, e, piemēram, e, rēderējām, šobrīd to situācija ir ārkārtīgi grūta un burtiski pirms divām, trim nedēļām mēs organizējām, ārkār, mēs organizējām konferences par to, kā šo situāciju risināt. Uh, Un e, daudzi gan e, zinātniskie pēti, pētījumi, gan arī arotbiedrības ir skatījušās uz kuģu būvēšanas situāciju. Un ir ārkārtīgi svarīgi mums konstatēt, kas e, galu beigās kuģu būvēšanas nozara Eiropā notiek. Ja mēs vēlamies saglabāt spēcīgu kuģu būvu Eiropā, uh, tad mums ir jārīkojās. Protams, mēs vēlamies saglabāt spēcīgu kuģu būvi, un tomēr ir jāpasaka atklātā valodā, ka mums būs spēcīgas pozīcijas tikai tad, ja mēs nodrošināsim augstas kvalitātes ražojumus. Mēs nekad nevarēsim nodrošināt pietiekam augstu kvalitāti, ja mēs koncentrēsimies tikai uz kvantitāti. Pēdējā gada laikā mēs esam novērojuši uh, jaunu metošu ieviešanu veselā virknē ražošanas sektoru. Proti mēs mēģinam iekļaut zināmu plānošanas aspektu un sadarbībā ar Eiropas parlamentu un dalību valstīm mēs sadarbojamies gan ar nevalstiskajām organizācijām, gan ar arotbiedrībām, un visi šobrīd ir viensprātis, ka uh, Ko mēs vēlamies redzēt kuģu būvas sektorā tuvākajā nākotnē? Vai tiešām sabiedrība vēlas redzēt kuģu būvu tādu pašu pēc pieciem gadiem un patiesībā, ko kuģu būvas nozara vēlas redzēt no sabiedrības? Protams, ka mums Eiropas līmenī ir jārunā par pēc iespējas ilglaicīgāku skatījumu uz visām nozarēm, un tajā skaitā arī uz kuģu būvi. Tikai tad Eiropas ražotāji varēs eh, plānot savu ražošanas politiku un izpildīt savas saistības pret sabiedrību. Tas attiecās gan uz komunikāciju tehnoloģijām, gan uz tekstilu rūpniecību, gan uz ele elektro mehānismu ražotājiem, uz visām nozarēm. Un eh, tie rezultāti, kurus mēs esam ieguvuši, ir komisijas izstrādāto priekšlikumu pamatā. Un eh, mēs savus secinājumus prezentēsim parlamentam pēc iespējas ātrāk. Es vēlētos mūsu sadarbību redzēt eh, uz sava veida partnerības pamatiem un ceru, ka mēs tā arī turpināsim, jo es uzskatu, ka tā ir viscaurskatāmākā metode, jo tikai ar šās metodas palīdzību mēs spēsim nodrošināt un esam spējuši nodrošināt to, ka pamats direktīvas un ietver direktīvas eh, rūpniecības nozarei netiks pārkāptas. Un tās netiks pieņemtas sava veida slēgtā sabiedrībā un slēgtā fórumā, bet gan būs pieejams visiem. Un eh, es esmu pārliecināts, ka arī Eiropas parlamentam šajā aspektā ir savs vārds sakāms. Es uzskatu, ka mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus, uh, aiz slēgtām durvīm. Mums process ir jāpadara pēc iespējas caurskatāmāks, kurā savu ieguldījumu un ar tev varētu dot tik viens. Tas ir vienīgais saprātīgais veids, kā pieņemt lēmumus, un tā ir izrādījusies ārkārtīgi saprātīga pārvaldības metode. Es būšu tikai un vienīgi priecīgs, ja tādā pašā garā mēs arī turpināsim. Visbeidzot, ko vēlētos jums pateikt, un tas būs sava veida atkārtojums, jeb nedaudz pieskars, pieskaršos tam, ko jau esmu pieminējis, un tas ir par ietvarlēmumiem. Es esmu savas darbības um, kā komisā, komisāra amatā beigās. Un, protams, ka e, ir lietas, kuras varbūt e, varētu darīt vai vajadzētu darīt labāk. Un tomēr es vēlētos pateikt skaidrā valodā, jo, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt to, lai uzņēmēji darbības iniciatīvām joprojām būtu vieta Eiropā, lai ražotāju iniciatīva tiktu virzīta tādos vektoros, kurām netraucētu birokrātija. Un es nerunāju par uh, normālu birokrātisko nastu. Es runāju par pārmērīgu birokrātisko nastu. Šeit mēs tā tad nerunājam par vidas noteikumiem, par veselības aizsardzības noteikumiem un sociālajiem aspektiem. Bet es domāju, ka mums ir pilnīgi noteikti jāizvairās no pārmērīgiem birokrātiskiem slazdiem. Tas ir mans projekts, kur mēs uzsākām pirms pāris gadiem. Un šobrīd komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas tiks publicēts līdz šā mēneša beigām, un mēs apkoposim rezultātus, kurus, zināmā mērā, jau esmu pieminējis savos secinājumos. Tātad mērķis līdz 2012. 12. gada beigām saņ, eh, samazināt izdevums par 25%. Un Mēs vēlamies pierādīt, ka tie priekšlikumi, kurus ir izvirzījusi komisija, tātad ir iespējams eh, iekonomēt katru gadu 4 miljārdus eiro, un tomēr mums ir nepieciešams arī likuma devēju un pieņēmēju atbalsts Eiropas Savienībā, jo lielākajā daļā gadījumu eh, mums ir iespējams iekonomēt un iekonomēt daudz. Es zinu, ka Eh, šī komiteja ir eh, atbildīgā komiteja, un tomēr jūsu noteicošais vārds būs eh, sakāms tajā, vai šī politika būs veiksmīga vai nē. Tāpēc uzskatu, ka ir ārkārtīgi būtiski vērst jūsu uzmanību uz šiem aspektiem. Turpmākajos piecos gados es es esmu pieredzējis ārkārtīgi daudz e, pozitīvu momentu gan rūpniecības nozarē, gan ekonomikā. Un, manuprāt, galvenais ir motivācija. Un pieņemot jaunus likumus un darbojoties politiski, vienmēr ir jāatceras, ka tas, ko mēs darām, tiešā veidā ietekmē ražotājs. Un mēs nekādā gadījumā nedrīkstam apslāpēt uzņēmēja darbības iniciatīvas liesmu. Esmu pārliecināts, ka tā saucamajā sociālajā tirgus ekonomikā galvenais uzsvars ir jāliek uz to, lai uzņēmē darbībai būtu radīta pēc iespējas veiksmīgāka vide. Un, manuprāt, tas pamat pamatos ir pārpratums, kurš tomēr joprojām eksistē Eiropas Savienībā. Tā tad ir nepareizi uzskatīt, ka politika, kas ir kas darbojas uzņēmēju labā un kas veicina uzņēmēju darbību, darbojas pret darba ņēmēju. Tas ir pilnīgi nepareizs pieņēmums, jo patiesībā tie ir uzņēmumi, kuri rada darba vietas, un nevis politika vai politiķi, kuri rada darba vietas. Un es domāju, ka mums kā politiķiem ir jārada uzņēmumiem iespējas radīt jaunas darba vietas. Līdz ar to uzņēmēji darbībai draudzīga politika, uh, nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs eh, neizpildam sabiedrības prasības attiecībā pret konkrēto iedzīvotāju. Par to vispār neiet runa. Tieši pretēji. Uzņēmumiem ir jāizpilda sabiedrības eh, prasības, taču uzņēmēja darbībai veiksmīga vide nozīmē to, ka ietver līgumos atrunātās prasības ir jāizpilda, ka uzņēmējiem ir iespēja augt, attīstīties un radīt jaunas darba vietas. Tas arī ir būtiskākais, ar ko komisija strādās turpmākajos gados, jo dalību valsts ekonomikai ir jātiek vadītai un virzītai tādējādi, ka ir pietiekami daudz kvalificētu, labu un draudzīgu darba vietu, kas nāk par labu visai sabiedrībai. Es eh, tagad uzklausīšu jūsu jautājumus, jo, protams, ka es savā ievadrunā neesmu aptvērs un iekļāvis pilnīgi visus aspektus, un tomēr domāju, ka ir ļoti veiksmīgi, ka man bija iespēja dot jums tādu plašu skatījumu uz to, ko komisija ir izdarījusi. Un es uzskatu, ka tā mūsu sadarbība būs veiksmīga arī turpmāk. Herzlichen Dank, äh, Herr Kommissar, für diese ausführliche Darstellung. Paldies, komisāra kungs, par šo visaptverošo uzstāšanos un arī par skaidrām, noteiktām, godīgām un kritiskām piezīmēm. Jūs mums devāt vielu pārdomām, un es domāju, ka ir svarīgi, lai būtu šis vispārīgais priekšstats, jo mēs turpināsim nākošos piecos gados strādāt pie rūpniecības politikas. Es domāju, ka jūs mums tagad devāt pamatu diskusijām un ir ļoti daudz materiāla, kā es redzu. Tātad es esmu jums ļoti pateicīgs. Mums ir daudz runātāji, tātad, dārgie kolēģi, kad jūs uh, runāsiet, nenovirzieties no tēmas, un es arī sekošu jūsu laikam un pārtraukšu, ja būs pārāk ilgi. Mēs mēģinām, lai varētu uzstāties iespējami vairāk cilvēku. Tātad Delkas ķēlo pirmā. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies, komisārkungs. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos par darbu šajā eh, sadarbību ar šo komiteju pēdējos piecos gados un par šiem darba gadiem. Es runāšu par dažiem konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, nākamais gads ir Eiropas inovācija un eh, jaunradas gads un arī beidzas Lisabonas dienas kārtība, kā eh, komisāra kungs norādīja. Lisabonas dienas kārtība ir bijusi apspriest gan dalību valstīs, gan Eiropā. Un mēs uh, tai pieskaņojam visus savus mēķus un lietojam to, lai attaisnotu un veicinātu jebkurus lēmumus. Es nedomāju, ka šajā parlamentā nebija diskusijas, kur netika pieminēts šis Lisabonas dokuments vienā vai citā sakarā. Tā ir iniciatīva, kam ir jau desmit gadi. Un galvenais uzdevums kas nav kļuvis eh, mazāk svarīgs tieši otrādi. Ja mēs runājam par šo, par jaunievedumiem, tad kā jūs redzat eh, šo ietvaru projektu attīstību un kā jūs domājat, kā tas uh, saskanēs ar šo Lisabonas dienas kārtību. Es domāju, ka komisijas 2. septembrī publicētais dokuments par inovācijām ir ļoti svarīgs un arī tādi jautājumi, ka Eiropas patenti un investīcijas un sadarbības starp zinātni un uzņēmē darbību uh, ir ļoti svarīga, un es gribētu jautāt, kā jūs redzat komisijas rīcību, lai Eiropas projektam dotu pamatu, kas uh, aizstās uh, Lisabonas dokumenta. Un vēl divi jautājumi. Pirmkārt par maziem un vidējiem uzņēmumiem grūtības ar aizdevumiem, kā jau mēs visi zinām, ir lielas. Tātad prasības banku kapitālam ir arī traucējošas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Vai ir, tad ir kādas iniciatīvas, bet es gribētu zināt, vai Eiropas komisijai ir kāda iniciatīva, ko viņi plāno ieviest to nākošajā termiņā. Un tālāk par šo autorūpniecību, protams, es kā eh, Spānijas pārstāvis aizstāvu rentablos uzņēmumus, kam būtu jāturpina strādāt. Bet ir vēl viens jautājums pasaules mēroga konkurence un grūtības, ko mēs redzam lauksaimniecības sektorā. Lai iekļūtu tirgos ārpus Eiropas un novērstu šķēršļus uz jaunajiem tirgiem, tas arī būtu interesanti apsvērt. Paldies! Paldies, Grotas kungs. Paldies! Es gribētu sākt ar pateicību komisāram Ferhoiganam. Jūs runājāt par autorūpniecību. Eh, un es arī esmu strādājis šajā sektorā, tātad jums bija svarīga loma un komisija vienmēr ir gatava uz kompromisiem. Un jūs arī mums palīdzējāt. Tātad jūs runājat par šo auto 21. Un eh, mums ir lēmumi, lai pilnībā izmantot šo potenciālu. Tātad jautājums par nākotnes tehnoloģijām. Mēs runājam par ekonomiku ar zemajiem oglekļa dioksīdu izmešiem. Viens no komponentiem būs glabāšanas tehnoloģija, tātad vai tās būtu elektromašīnas vai hibrīds, bet mēs runājam par eh, atjaunojumu energoresursu izmantošanu. Protams, šīs mašīnas tiek ražotas, bet eh, ir vēl tāls ceļš ejams, pirms tās varēs eh, lietot praksē, pirms tās stāvēs pie mājām. Mums ir vajadzīga infrastruktūra, un ir vajadzīgi arī pētījumi. Mums ir jāveic pētījumi reizē vairākās nozarēs, jo parasti pētījums notiek vienā nozarē, piemēram, energoapgādē, enerģijas avotos, bet mums ir jāiet tālāk par vienu nozari. Mums ir jāskatās plašāk. Mums ir vajadzīgi pētījumi reizē vairākās nozarēs. Jūs runājat par uzņēmējiem draudzīgu politiku, bet ir arī jāvērtē sociālā ieteikuma. Tas ir svarīgs jautājums, jo rūpniecības politika ir cieši saistīta ar nodarbinātības un sociālo politiku. Un, ja jūs izdarāt šos ietekmes vērtējumus, tad būtu jāvērtē arī sociālā ietekme, lai cilvēki atgūst eh, savu pārliecību par Eiropu. Un ne tikai vienā nozarē notiek šie pētījumi. Paldies, kolēģis Van Bremts, lūdzu. Paldies, komisār, par šo interesanto un ļoti atklāto ievadu. Man nebija iespēja strādāt ar jums eh, pēdējos piecos gados, un man ļoti žēl, ka es nestrādāšu nākamajos piecos gados eh, ar jums. Es domāju, ka jums vajag eh, sniegt atbalstu, jo jums ir pārliecība par to, ka rūpniecībā ir nākotne, un tas ir ļoti svarīgi. Un es domāju, ka mums eh, nav, Eiro, Eiropā nevar būt modernas ekonomikas bez noz, bez rūpniecības, kas eh, ievieš jaunievedumus un kas nodrošina šo ekonomiku. Uh, Jūs runājāt vairākas tehnoloģijas, pētījumus un attīstību un izglītību. Ir viens jautājums, tātad eh, kādā apjomā komisija strādā pie šīm jaunajām koncepcijām nozarē? Mēs runājam par jauniem produktiem un par to, lai izvairītos no atkritumiem, par bezatkritumu tehnoloģijām. Es domāju, ka tas būs arī ļoti svarīgi nākotnes rūpniecībai. Es domāju, jūs to sapratīsiet pareizi. Es pārstāvu Beļģiju un Antverpenu šajā parlamentā, bet es jums gribētu uzdot pāris jautājumus par Antverpeni. Es piekrītu daudzam no tā, ko jūs teicāt, bet es neredzu, ka tas saskan ar to, ko es uh, novēroju ikdienā un ko es lasu avīzēs. Jūs teicāt, ka lēmumi var būt pieņemti tikai par valsts palīdzību, tikai tad, ja tiem ir ekonomiski argumenti. Es piekrītu, bet uh, mēs eh, šeit nesam eksperti, ne tikai es, bet arī pašpārvalde, flāma pašpārvalde, mēs eh, nezinām, kāda ir šī īsta kritērija un kur no tiem ir svarīgi, vai tas ir ražīgums, vai tas kā uzņēmumiem būtu labāk šeit strādāt. Arī vācu presē, piemēram, bija raksti, ka Opel rūpnīca Antverpelē, Antverpenē tiek uh, slēgta, jo šī rūpnīca strādājot sliktāk nekā Vācijā, un, protams, tas ir Vācu valdības kompetencē tām pateikt uh, melnbaltos tādos toņos un ierakstīt arī palaist šo ziņu presē, uh, bet eh, man nav patīkami lasīt to rīt avīzē, ne tikai tāpēc, ka es esmu no Antverpens, bet vispār. Kāda ir komisijas reakcija uz to, kad komisija ieviesīs skaidrību par šiem kritērijiem? Tātad, kad komisija pieņems skaidru nostāju par valsts palīdzību? Es ļoti uztraucos, ka komisija to darīs tikai tad, kad tas būs par vēlu. Es eh, priecājos, ka es varu sarunāties ar jums, un es ceru, ka jūs man atbildēsiet kaut ko skaidru par atklātību. Es domāju, ka vienīgā organizācija, kas strādā eiropeiski, tās ir Eiropas arotbiedrības, jo tām vēl joprojām ir drosme runāt par solidaritāti. Komisijai šīs drosmes nav pietiekoši daudz. Uh, mēs varam arī sadalīt slogu. Tātad es gribētu skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem. Girek, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kungs. Es gribētu turpināt to tēmu, ko iesāka kolēģi pieminot Opel rūpnīcu. Un es gribētu uzdot tādu jautājumu par uh, Opel. Tā kā šo uzņēmumu ir nopircis kanādiešu un krievu konsorcijas, vai tas varētu nozīmēt, ka uzņēmumi pārcelsies uh, ārpus Eiropas Savienības, jo Polijā mēs dzirdējām, ka Glīvīcas uh, fabrika tiks pārcelt uz Krieviju. Vai tas tā ir un kādas garantijas komisija varētu mums dot, ka tas tā nenotiks? Jo, ja tas būtu tikai konkurences jautājums, tad es pieņemu, ka fabrikas pārcelšanu uz Krieviju, tas varētu būt konkurences dēļ, jo darba spēks tur ir daudz zemāks, darba spēka izmaksas zemāks, bet kvalitāte arī sliktāka. Paldies! Paldies, priekšsādātāji kungs. Es gribētu pateikties komisāra kungam par interesanto uzstāšanos par mūsu rūpniecības nozaru perspektīvām un atgriežoties savā dalību valstī no Eiropas parlamenta, es redzu ļoti interesantu, ļoti sarežģītas problēmas. Mēs esam pieredzējuši tādu problēmu, ka komisija kopā ar Eiropas centrālo banku izdarīja pētījumu par maziem un vidējiem uzņēmumiem, par to stāvokli. Pētījums bija par visām 27 dalībvalstīm, bet eh, vairāk pievērs uzmanību Eirozonai. Un daudziem uzņēmumiem ir problēmas ar finansēm un tie saņēma palīdzību no fondiem, arī no reģionālās attīstības fonda. Eiropas valstīs, kurās, kuras nav Eirozonā, pieredz vēl lielākas grūtības ar finansējumu. Komisārkungs, ko jūs eh, domājat par finansu palīdzību nākotnē, vai tai nebūtu pie, jābūt pieejamai visām dalību valstīm. Ja mēs gribam sasniegt to, ko jūs minējāt, es domāju, jūsu mērķus par inovācijām un ilgtspējīgu darbību un e, citiem jautājumiem, ko jūs minējāt, tātad Eiropas Savienības solidaritāti un konkurētspēju. Paldies, kad vajag kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisāri kungs, par detalizēto uzstāšanos. Jūs runājat par šo horizontālo pieeju, inovācijām pieeja, manuprāt, ir ļoti svarīga ņemot vērā tos mērķus, kāda ir Eiropai. Mums ir nepieciešama globāla vispārēja atbilde. Un tā tad inovāciju politika ir jāliek citu politikas nostādņu pamatā. Tieši tā jūs arī teicāt, komisāra kungs. Ir nepieciešams, lai tā būtu uh, Eiropas Savienības uh, uh pašā pamatā un lai arī uz tā balstītos restruktūrācija, kā jūs minējāt. Otrām kārtām, komisāra kungs, kā šī inovāciju stratēģija varēs palīdzēt uh, transformēt, uh, piemēram, uh, transporta rūpniecību, kuģu rūpniecību. Vai jūs varbūt varētu minēt vēl kādu citu sektoru vai sektors, teiksim, tādas rūpniecības nozars, kas ir eh, energo ļoti ietilpīgas, pat, patērē daudz eh, resursus un eh, sastopas arī ar lielām problēmām, lai varētu samazināt emisijas. Es šeit runāju arī par stikla, keramikas industriju. Tātad kā šī komisijas veidotā inovācijas stratēģija varēs palīdzēt šīm rūpniecības nozerēm? kā tām varēs eh, palīdzēt veikt šo tehnoloģisko transformāciju. Paldies un Beletkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgi pateicos par eh, šo eh, prezentāciju. Es skatos, ka jūs klausiet nīderlandiešu valodā, un katrā ziņā es eh, vēlu jums visu to labāko jūs turpmākajā darbā un dzīvē. Tālāk runājot par auto būves sektoru. Uh, tur uh, daudz kritikas ir vērsts uh, ne tikai pret jums, bet arī pret Eiropas komisiju. Mēs zinām, kāda notikuma ir autobūvas industrijā notikuši pēdējos mēnešos un nedēļās. Mēs zinām, kāda situācija bija arī 80. gados, un mēs zinām, kāpēc netiek darīts tas pats eh, šobrīd autobūvas sektorā, kas eh, tērauda eh, liešanas sektora 80. gados. Ir kolēģi, kuri norādījuši, ka mums vajadzētu būt tādiem proaktīvākiem, un šobrīd vēl nav par vēlu, lai mēs varētu kaut ko darīt. Eh, šīs ārkārtīgi nacionālās intereses un subsīdijas uh, Anglijā, Spānijā un tā tālāk. No visas šīs nevajadzīgās konkurences savā starpā mēs varētu izvairīties. Un eh, es domāju, ka šobrīd mēs tomēr vēl varētu panākt kaut kādu koordināciju. Un, manuprāt, vēl ir kaut kādas iespējas uh, manevrēt. Jūs esat centies reaģēt, rīkoties attiecībā uz šiem lielākiem spēlētājiem, galveniem uzņēmumiem, bet es domāju, ka viņiem vajadzētu sanākt kopā un vajadzētu veikt kopīgas diskusijas par jaunajām tehnoloģijām un vajadzētu nonākt pie stratēģijas, kur būtu pietiekami koordinēta. Jūs jau runājāt, ka mēs esam sasnieguši praktiski zemāko punktu tirgū, bet uh, tirgus noteikti atkopsies, jo vienmēr pastāv svārstības uz augšu un uz leju. Bet uh, Jūs runājat arī par jaunās paudzes automašīnām. Tās vēl elektriskās automašīnas šobrīd vēl nav mūsu garāžās. Nu, gandrīz, gandrīz tuvi jau tam ir. Tātad ir nepieciešams šis tirgus tādā gadījumā automašīnām. Mēs uh, Redzējām pirms dažiem gadiem, kā šis sektors attīstījās. No sākuma it kā šķiet, ka vajag atlaist eh, cilvēks, bet pēc tam varētu izrādīties, ka atkal cilvēki jāpieņem darbā, tā tad tā varētu būt ar šo jauno tehnoloģiju izmantošanu. Es Viršāvs Bakht izlasīju rakstu, iespējams, ka arī jūs to labi zinat, un arī Girekungs to minēja. Tur ir runa par rūpnīcu Polijā, kuru varētu pārvietot uz Krieviju. Eh, Viršāsvacht eh, bija eh, runāts arī par kādu uzņēmumu, kas ir Antverpenē šobrīd un kuru arī varētu pārvietot, kurš tiks pārvietots iespējams uz Krieviju. Domāju, ka no Eiropas uh, Savienības un komisijas viedokļa mums vajadzētu uh, kaut ko darīt un iejaukties, jo šeit ir runa par tehnoloģiju, kura tika finansēta arī pateicoties Eiropas Savienības finansējumam. Tā tad nākotnē vajadzētu raudzīties uz šādām lietām. Ja mēs izstrādājam tehnoloģiju ar Eiropas Savienības palīdzību, tad to nevar uh, eksportēt uz Krieviju. Tāds galīgi nav mūsu spēles mērķis. Uh, es domāju, ka komisijai un mums arī ir ļoti svarīgs uh, instruments nepieciešams. Mums ir jāiejaucas un jādod skaidrs signāls uh, autobūvētājiem. Ja mēs nestrādāsim roku rokā ar jaunajām tehnoloģijām, tad mēs uz priekšu netiksim. Jo, kā jau es teicu, mēs nevaram uz Krieviju eksportēt tehnoloģijas, kuras mēs esam paši finansējuši. Un es katrā ziņā veicu jums, vēlu jums veiksmi turpmākajā darbā un arī jūsu pēcgājējiem. Paldies, cienījumai kolēģi. Vēl paliek daži runātāji. Seši runātāji tā tad vēl ir palikuši. Vai nu mēs viņiem visiem dodam vārdu, vai arī varbūt es došu komisāru kungam vārdu pavisam īsi atbildēt, un pēc tam vēl varētu dot uh, vārdu atlikušajiem. Jā, laika mums ir maz, jo pulksten 4.30 mēs gaidām vēl, vie, vēl vienu viesu mūsu komitejā. Labi, saka komisāra kungs, es mēģināšu ļoti ātri un īsi atbildēt. Centīšos atbildēt uh, uz jautājumiem par uh, autoražošanu. Uh, kas Cilo kundze, paldies jums par jūsu teikto. Aina nav tik drūma, kā jūs to raksturojāt, īpaši runājot par inovāciju potenciālu un par produktivitāti. Jo salīdzinot ar ASV vai citām ekonomiskajām uh, zonām, eh, pasaulē situācija ir uzlabojusies, bet uh, vēl nepietiekami. Un mūsu darba kārtības atjaunošana nebūs balstīta uz 2008. gada Lisabonas darba kārtību. Es nezinu, kur šī nesaprašanās ir radusies. Bet mēs šeit nestrādāsim uh, uz Lisabonas programmas pamatu. Mums ir partneru sadarbība uh, izaugsmē un attīstībai, kas uh, tika pārstrādāta. Tātad tas ir 2005. gadā pārstrādāts Lisabonas darbkārtības variants. Un Eh, šajā pārstrādātajā variantā vairs nav iekļauts šis eh, mērķis, ka mums līdz 2010. gadam jāapdzēna eh, ASV. Protams, mums ir jāraugās pašiem uz savām darbības formām un konkurētspēju un jāturās pārējiem līdzi. Protams, mēs raugāmies uz priekšu, mums priekšā ir jauns piecu gadu periods un mums, protams, nākotnē ir jāizmanto agrākā pieredze, jācenšas uzlabot uh, uh, savu projektu. Un es domāju, vēl vairāk uzmanības jāpievērš konkrētām prioritātēm. Un, kā jau es teicu, šīs prioritātes mēs esam skaidri nosprauduši. Ir jāatbrīvojas no nevajadzīgās nastas un skaidri un gaiši jāsaprot, kas mums būtu darāms Eiropas Savienības līmenī, bet mums jau ir arī daudz labas pieredzes izaugsmas un nodarbinātības politikas jomā. It īpaši tāpēc, ka mums ir izdevies izstrādāt mehānismu, kas ļauj mums ņemt un izmantot to labo pieredzi, kas ir gūta zināmās dalību valstīs un, tā teikt, eksportēt, pārcelt to uz citām dalību valstīm. Tā tad šī sistēma, kad mēs mācāmies viens no otra, tā ir attīstījusies un veidojusies ļoti labi, un ar to mēs esam ļoti apmierināti. Nav no svara, kādu kritēriju mēs izmantojam, lai to mēs, tā teikt, izmērītu. Inovācijas vai uh, konkurētspēja vai uh, attīstība. Jebkurā gadījumā salīdzinot šādas lietas, šādas aspektus pasaulē, vienmēr jūs redzēsiet, ka ir uh, Eiropas valstis, kuras ir, starp vis, ir eh, vienas no visinovatīvākajām valstīm zināmās jomās. Ir, piemēram, tādas valstis kā Šveica, tā ir eh, pašā augšā, eh, Somija, Zviedrija. Un pēc tam tikai tālāk šajā sarakstā ir Amerika un citi, bet visos sektoros, visās jomās, praktiski visur ir Eiropas valsts pašā augšgalā. Tātad jā, mēs varam Nav nekas tāds, ko mēs Eiropā nevaram izdarīt, bet mēs nevaram būt pirmie, mēs nevaram visu izdarīt visos sektoros, un mēs nevaram to visu panākt visos sektoros vienlaicīgi. Kā jau es teicu, ir svarīga šī mācīšanās vienam no otra un pieredzes tālāk nodošana. Tas, manuprāt, ir bijis ļoti pozitīvs uh, darbs. Pārējot pie nākamā jautājuma, tur bija atcelt uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un brīvās tirzniecības nolīgumiem. Es īpaši daudz neesmu, jāsaka, līdz šim teicis par maziem vidējiem uzņēmumiem šodien šajā zālē. Mums uh, ir atkal zināms darbības ietvars paredzēts šajā jomā. Un, principā, mēs tagad esam jau tādā kā ieviešanas uh, fāzē. Šobrīd, uh, jā, ir zināma problēma ar kredītiem, ar finansējumu maziem vidējiem uzņēmiem, bet tas, zināmā mērā, saistīts ar banku sistēmu katrā dalību valstī. Ir eh, zināmi gadījumi, kad lielas eh, bankas dažās dalību valstīs ir saskārušās ar ļoti smagām problēmām. Ir citas dalību valstis, eh, kurās ir, pieņemsim, spēcīga valsts banku un kooperatīvo banku sistēma, un situācija šajās valstīs savukārt ir daudz pozitīvāka. Bet mums ir arī kredīta līnija maziem un vidējiem uzņēmiem. Tā ir uh, paplašināta, to ir izvērsusi Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, un uh, tur ir zināms iespējas, kuras arī ir jāatver maziem un vidējiem uzņēmiem. Un varbūt vēl vairāk nekā tas ir dalīs, darīts līdz šim. Grotas kungs, jūs runājāt par automašīnām un uh, sociālajām sekām. Uh, ir pāris elementi, kas ir uh, obligāti. No komisijas puses, protams, ir zināmas lietas, kas ir jāuzlabo, arī parlamentam ir jāliek uh, savus spiediens uh, šai lietā, tas viss ir ļoti labi. Bija vēl jautājums par Opel rūpnīcu, es vēl atgriezīšos pie tā arī pie Gerekunga jautājuma. Balcītis uh, kungs, uh, jūs uzdevāt arī jautājumu. Es jau atcaucos uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, bet uh, nav taisnība, ka ir tikai atbalsts e maziem un vidējiem uzņēmumiem Eirozonā. Kā jau es teicu, mums ir šī kredītlī kredītlīnija, kura ir pieejama un kurā nekādi nodalījumi netiek veikti. Tātad starp Eirozonas vai ne Eirozonas valstīm ir dažādas programmas, maziem vidējiem uzņēmiem, tās ir manā atbildībā, un kā es teicu, visu šo darbu veids Eiropas rekonstrukcijas Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka. Ir nepieciešams sniegt uh, vienlīdzīgu atbalstu uh, visiem, jā, tā ir. Bet atkal, vai tas ir iespējams, jo, kā jau es teicu, no vienas puses ir uh, solidaritāte, ja jūs esat spēcīgā pozīcijā, ja jūs daudz ko varat panākt, ja nē, tad uh, gluži otrādi. Tātad mums ir nepieciešama sistēma, kurā uh, šis atbalsts eh, tiktu, tā teikt, eh, sadalīts pēc iedzīvotāju skaita. Aspekt, uh, eh, Tātad, kā es teicu, galvenais šeit ir solidaritātes jautājums, un uh, to noteikti vajadzētu arī stiprināt mūsu politikas nostādnēs. Uh, Karvaljo kundze, es piekrītu arī jūs teiktajam. Tehnoloģiskās inovācijas. Tā ir uh, joma, kurā veicināt tālāk ar valsts un privātām partnersadarbībām un tāpat arī ar uh, pētniecības ietver programmu. Es šeit gribu atsaukties arī uz paziņojumu, kurā ir norādīts, ka mums ir jāizvairās no darba pārklāšanās, nevajadzīgas uh, atkārtotas veikšanas. Ir jāpanāk uh, tehnoloģiju sasniegumu panākšana. Tāpat pozitīva virzība nepieciešama CO2 izmešu samazināšanas jomā automašīnām. Tur arī parlaments, protams, ir priekrits, ir nepieciešama revolūcija Eiropas uh, automašīnu sektorā, un tāda arī bija ideja tam visam pamatā. Domāju, ka vissvarīgākais, ar ko mēs saskaramies šobrīd, ir, kā mēs šo kopīgo nastu sadalam. Uh, šo kopīgo nastu, šo kopīgo emisiju tirzniecības sistēmas nastu. Mums jau ir bijušas iespējas agrāk pārunāt šos jautājumus jūsu komitejā, un mēs eh, runājām par šo äh, carbon leakage problēmu uzņēmumos, tāpēc, ka ir uzņēmumi, kuru ražošanas uh, process ietver lielākus CO2 izmešus, CO2 noplūdi. Bet mēs nevaram pieļaut to, ka vienkārši automātiski šāds uzņēmums eh, jā, jāslēdz vai arī jāpārvieto kaut kur citur pasaulē. Mums ir nepieciešama visa Eiropas rūpniecības sektora un apakšsektora komisija tos visus ir izanalizējusi un, un ir identificēti visi rūpniecības sektori un apakšsektori, kur uh, ir iespējama šī tā sauktā CO2 noplūde. Un te es nonāku pie galvenā punkta. Runājot par eh, emisiju tiesību piešķiršanu un visu šo kopējo nastu, tad ir jāraugās, kāds uzņēmumā ir tehnoloģijas standarts. Vai uzņēmums izmanto, teiksim, vairāk moderno tehnoloģiju un tādējādi samazina noplūdes katrā ziņā tehnoloģijas ir jāizmanto pilnībā un cik vien labi iespējams. Domāju, ka šis virziens, šī nostāda noteikti virzīs, grūdīs uz priekšu tehnoloģisko attīstību. Tālāk nonāku pie automašīnām. Runājot tā vispārīgāk, ja mēs raugamies uz Eiropas auto industrijas nākotni Es, eh, protams, nevarētu šeit paust nekādu kritiku. Mēs 2004. gadā jau uzsākām konkrētu programmu, un es nedomāju, ka uh, kāds varētu noliegt eh, šo koncepciju, kas tolaik tika izvirzīta un kas pastāv pasaulē. Bija vienošanās uh, toreiz uh, ieviest šo koncepciju, krīze toreiz bija visas rīcības uh, pamatā. Šobrīd komisijai nav ne vēlmes, ne iespēju turpināt ar uh, tādu parastāku politiku, teiksim, uh, ar cenām vai mani, ne, darbojoties vai ar subsīdijām. To es neatbalstītu, un es domāju, ka arī jaunā komisija diez vai to gribētu, un to mēs arī nevaram darīt, pat ja mēs gribētu, jo nav neviens eiro paredzēts šādiem mērķiem nākošajā budžetā, un viena lieta, ko cilvēki bieži vien piemirst visās šajās debatēs eh, saistībā ar Opel uzņēmumu, ir, ka atbilstoši Eiropas eh, tiesību aktiem subsīdijas principā ir aizliegts, tā ir rakstīts mūsu līgumā, un subsīdijas ir atļautas tikai tādos izņēmumu gadījumos, un Tas ir tikai tad, kad komisija pieņem šo gadīgo, galīgo lēmumu un lēmi, kur un kad šīs subsīdijas var piešķirt. Tam visam ir ļoti skaidri noteikumi. Ir subsīdijas, kas tiek izmaksātas kā, kā granti, tās atkal ir pakļautas citiem noteikumiem. Šie līdzekļi tiek atkal izmaksāti ar nolūku, lai tiktu radīts darba vietas. Das ist gerade der Sinn des Arbeitsplatzes. Darüber reden wir. Līdz ar to mēs eh, nevaram nodrošināt struktūra fondu finansējumu kompānijām, kuras nerada jaunas darba vietas. Mēs šeit nerunājam par struktūra fondiem, mēs runājam par valsts iejaukšanos kādas konkrētas nozeres, nozeres darbā, vai tas ir, vai tas ir atļauts ir vairāki cilvēki, kuri ir norādījuši, ka komisijai ir jāizstrādā konkrēti nosacījumi. Komisija vienmēr ir bijusi skaidra savos izteikumos un ir skaidri pateikusi, kāda veida valsts atbalsts un subsīdijas ir pieļaujams un kādas nē. Mums vienmēr lēmums ir jāpieņem, un tā arī tiek darīts, balstoties uz biznesa plānu, balstoties uz restruktūrizācijas plānu, ko ir izstrādājis konkrētais uzņēmums. Uh, Tātad skatījums ir nākotnē, un balstoties uz šo pārstrukturizācijas plānu, mēs pieņemam lēmumu. Ir bijušas trīs ministru padomas sēdes, kurās komisija ir nākus klajā ar savu skatījumu, un mēs arī esam organizējuši dažādu augsta līmeņa darbinieku tikšanos. Gan Beļģijas, gan Flandrijas valdības ir tikusi informēts, un šeit es atbildu Beļģijas kolēģis jautājumiem. Tātad visas valdības ir pilnīgi skaidri saņēmusi informāciju par to, kāda ir nosacījuma. Līdz ar to patreiz mēs izskatām to plānu, ku, kurš ir iesniegts jaunajam īpašniekam. Tas attiecās gan uz Spāņu, gan uz Beļģu, gan Poļu, gan visiem. Rīt ir jauno pieteikumu iesniegšanas termiņš, un mēs raudzīsimies uz plāniem, mēs raudzīsimies uz to, vai subsīdijas var tikt piešķirtas vai nē, un ja var, tad kādā apjomā. Komisija vienmēr ir bijusi skaidra savos izteikumos un vienmēr ir teikusi arī parlamentam, ka komisija ļoti kritiski izvērtē šos plānus. Mēs neakceptēsim tādu subsīdiju piešķiršanu, kuri būs saistīti ar politiskiem aspektiem un politiskiem elementiem. Mēs e, vienmēr raudzīsimies, lai plāni iekļautos zināmās robežās un ro ietvaros. Runājot par kvalitāti, kvalitāti kādās nozarēs, tad e, Vācijas valdībai nekas tur nav sakāms. Valdībai jau ir bijis savs sakāmais un vienīgais, ko, piemēram, šobrīd var darīt e, General Motors nākotnes īpašnieks, tad, ja uh, Vācijas valdība vēlas kaut ko pateikt, tad tas būs balstīts nevis uz e, iepriekšējā īpašnieka teikto, bet gan uz jaunā īpašnieka teikto. Protams, es nevaru šeit runāt e, Vācijas valdības vārdā, un es nevaru pateikt skaidri, kas ar to ir domāts, jo tas ir konfidenciāls jautājums. Bija jautājums par Antverpeni. Antverpenē ir problēma ar vec iepriekšējā īpašnieka novērtēšanas apjomu. Un, protams, tas ir uh, at, atkarīgs no tā, kādas mašīnas tur tiek ražotas. Ja jūs man personīgi jautājat, tad es uzskatu, ka um, šai Antverpenes automašīnas ražotnei būtu jātiek saglabātai, bet tas ir mans personīgais viedoklis. Runājot par uh, tehnoloģiju pārcelšanu un ražotņu pārcelšanu uz Krieviju. Godātie kolēģi, rūpniecības eh, vienību pārcelšanās notiek katru dienu un nepārtraukti. Tās tiek pārceltas gan uz Ķīnu, gan uz Krieviju. Brīvā pasaulē, brīvos tirsniecības apstākļos, tehnoloģija un ražošanas līdzekļu pārcelšana uz citām valstīm nevar tikt ietekmēta, un es nedomāju, ka kāds vēlētos šeit uh, apgalvot, ka tehnoloģija un ražošanas līdzekļu pārcelšana uz Krieviju notiek neakceptējot intelektuālā īpašuma tiesības. Cik man ir zināms, es zinu, ka nav plānu pārcelt visas ražošanas kapacitātes un iespējas uz Krieviju. Protams, ir viens aspekts, un tam piekrīt arī General Motors, bet izšķirošais elements un galvenais kritērijs ir sekojošais. Kopīgi ar General Motors Eiropas tehnoloģiju attīstītājiem un ņemot vērā viņu ražošanas iespējas Krievijā, ideja ir sekojoša - izstrādāt jaunu automašīnu modeli, kas būs radīts tieši Krievijas tirgus apstākļiem. Es, protams, netaisos apgalvot, ka ilgtermiņā Krievija vēlētos kļūt atkarīga no Eiropas eh, ražotājiem, bet eh, patreizējā situācijā viņa nolūks ir izveidot konkrētu automašīnas modeli, konkrētu marku tieši Krievijas tirgumu. Un ik viens, kurš eh, nodarbojas ar šo jautājumu risināšanu General Motors Eiropā, apgalvo, ka tā ir ļoti laba iespēja iegūt nišu Krievijas tirgū. Tagad vēlētos pieskarties citam jautājumam, un tā ir tāda vispārīgāka apjoma ražotņu pārcelšana uz ārpus Eiropas robežām. Runājot ar uzņēmējiem, kuri vēlas pārcelt ražošanu uz citām valstīm, uh, tieši balstoties uz algu samēra atšķirībām. Tad, eh, piemēram, bija vairākas kompānijas, kuras eh, vēlas pārcelt savus ražotnes uz Baltkrieviju. Tā tad, eh, godātie kolēģi, tāda attīstība bija arī agrāk, kad Polija vēl nebija iestājusies Eiropas Savienībā. Tad liela daļa ražotņu pārcēlās uz Poliju, tagad viņi pārceļās tālāk. Mēs Eiropā nevaram atļauties maksāt zemes algas, un es domāju, ka gan jūs, gan es esam vienas prātas, kā mēs nekad nevarēsim konkurēt algu līmenī ar ķīniešiem, kuri maksā pasaulē zemākās algas. Tāpēc mēs esam izstrādājuši paši savu stratēģiju, un mēs vienmēr esam apgalvojuši, ka Eiropas augstas kvalitātes ražojumi un ražotnes nevar aizstāt, un mēs nekad nekonkurēsim ar zemākā līmeņa ražojumiem, kuru kvalitāte nevar līdzināties mūsu kvalitātei. Mēs konkurējam pilnīgi citās nišās. Mēs konkurējam tehnoloģisko, tehnoloģisko piedāvājumu un jaunradas nišās. Tāpēc tieši runājot par automašīnu rūpniecību, jā, mēs jau pieminējām šeit konkrētu ražotāju, automašīnu ražotāju, un viņi tirgo palaida jaunu modeli, un tas maksāja 55 tūkstošus eiro. Un eh, tas ir 1,300 centilitru modelis un, modelis, un patiesībā šeit mēs e, nerunājam par algu samēru ar modeļa jauno cenu. Patiesībā par šiem jautājumiem mums ir jārunā ar ražotājiem. Tas stimmt. Jā, es esmu, saka Reula kungs, es pasakos jums par jūsu atbildēm. Tas e, lielā mērā pierāda, cik ļoti svarīgi ir šie jautājumi, jo, kā mēs redzam, debats ir karstas un dziļas. Tagad es vēlētos dot vārdu ik vienam, kurš ir pieteicies runātāja sarakstā, bet, godātie kolēģi, varbūt jūs variet runāt ļoti īsi, un tad es varētu atļauties dot vārdu visiem septiņiem runāt gribētājiem. Paldies, es saku Eh, Butikofera kungs. Paldies, priekšsēžu kungs. Vispirms vēlētos pateikties jums, Ferhoigan kungs, par to, ka jūs mums esat sniedzis ļoti vispārēju un plašu pārskatu par to, kas notiek rūpniecības nozarē Eiropā. Turpmāko piecu gadu laikā mēs šajā sasaukumā strādājošie deputāti nevēlamies dzirdēt par to, kāda cīņa ir starp dažādu e, dalību valstu ražotājiem. Mēs vēlamies redzēt Eiropas ražotājus, kuri būtu konkurēt spējīgi pasaulē, un šādas konkurēt spējas pamatakmens un stūrakmens ir tas, un šeit mēs nonākam līdz uh, ražošanas būtībai, ir tas, ka ilgtspējība ir galvenais. Ika, viss ir atkarīgs no tā, vai jūs spējat nodrošināt nepārtraukt ražošanas plūsmu vai nē un tas, vai Eiropai izdosies radīt tādu rūpniecības politiku, kur būs spējīgi izdzīvot vai nē, ir atkarīgs no daudziem aspektiem. Es uzskatu, ka varbūt mums vajadzētu pieņemt vadlīnijas, varbūt mēs varam runāt par ekoloģiskās ražošanas revolūciju, varbūt ir jārunā par šādu revolūciju, jo es uzskatu, ka mums ir jādod, jā, jāpievērš daudz lielāka nozīme un uzmanība tādiem aspektiem kā vide. Jūs pieminējāt CO2 noplūdes. Ir tik ārkārtīgi daudz rūpniecības nozaru, kuras ir samazinājusi gan CO2 izmešas, gan to noplūdes. Īpaši tas attiecās uz tirzniecības kvotu sistēmu un līdzīgi. Un tomēr es domāju, ka mums vajadzētu vairāk uzsvaru likt uz jaunradi. Bet eh, Patiesībā es nedomāju, ka mums šeit ir jārunā tik daudz par grūtībām, ar kurām sastopas ražošana. Jūs ļoti daudz runājāt par automašīnu ražotājiem. 3,2 miljārdi ir finansējuma apjoms, ko pieminēja Obamas kungs, kas Amerikas Savienotajās valstīs ir ieguldīti uh, rūpniecībā, kas ražo automašīnas, bet ar Ķīnu, kā jau jūs teicāt, mēs konkurēt nespēsim. Katrā ziņā ir vesela virkni pasākumu, kurus citas valstis veids, lai nodrošināt šādu tehnoloģisko revolūciju. Jūs runājat par starptautisku, par starptautisku konkurētspēju. Un es domāju, ka Eiropas komisijai un mums vajadzētu daudz lielāku uzmanību pievērst sadarbībai ar jaunatīstības valstīm, ar strauji attīstošām valstīm un ar pārokeāna partneriem. Eiropas un Ķīnas rūpniecības un tirzniecības padome var sasniegt vismaz tikpat daudz, cik uh, Eiropas un Amerikas tirzniecības padome. Un visbeidzot par Opelu. Es uzmanīgi uzklausīju jūs teikto, taču vienīgais, ko jūs nepateicāt, bija tas, ka ekonomiski dzīvot spējīgs plāns, tam būtu jābūt eh, pamatu pamatos, lai glābtu ikvienu ražotni. Jūs eh, uzklausījāt, jūs teicāt eh, to, ko vairāk ražotāji ir piemērojuši, un es nedomāju, vai šādas ražošanas politikas ir dzīvotspējīgas. Katrā ziņā man ir zināmas šaubas. Es uzskatu, ka Eiropas ražošanas politikā mums ir jāizvirz daudz striktāki nosacījumi, tieši runājot par subsīdijām, kuras ir domātas eh, rūpnīcu uzturēšanai pie dzīvības. Es uzskatu, ka tas ir pats būtiskākais. Paldies, saka Tojas kungs. Lūdzu, runājiet pēc iespējas īsāk, Benotas kundze. Prigo. Prigo. Tak, herr komisār Verheugen. Äh, tak for samarbejdet. Paldies, komisār kungs. Paldies par šo sadarbību, kas ir bijusi. Og høre kommissæren Es vēlējos pateikt komisijas, eh, es vēlējos pateikties jūs teiktiem par to, ka nevajadzētu īstenot protekcionistisku politiku. Jūs pieminējāt arī to, ka šobrīd ekonomiskā izaugsme ir daudz veiksmīgāk, pēc tam, ka tā burtiski sagruva 2008. gadā un šā gada pirmajā ceturksnī. Uh, tā izaugsme, ko mēs šobrīd piedzīvojam, mans jautājums, vai tā varētu būt, ka tas masīvais palīdzības pakotnes finansējums, ko ir dalību valsts īstenojušas, var tam palīdzēt. Bet mans jautājums Ferhoigan kungam ir sekojošs. Vai komisija ir vienisprātis tam, kā subsīdiju uh, laikmets ir pagājis un kam nodokļu maksātāja naudu vajadzētu izmantot tikai un vienlīgi jaunradai un tehnoloģiskajai izaugsmai, vai tiešām jūs uzskatiet, ka valsts subsīdijas nevajadzētu izmantot tiem ražotājiem, kuri vairs nevar izdzīvot, jo mēs zinām, ka šīs eh, lielākās rūpnīcas radījuši daudz darba vietas. Mēs zinām, ka lielākais eh, kuģu būves eh, rēders Dānijā 2012. gadā vairs nevar varēs konkurēt, un mēs zinām, ka ir 25 miljoni naudas nepieciešams, lai uzbūvētu vienu tankeri Dānijā, un tas ir par uh, vairākiem miljoniem dārgāks šeit nekā Āzijā. Un tad ir jautājums, vai, piemēram, šos 25 miljonus, kas ir nepieciešami, mums vajadzētu ieguldīt e, kuģu būvē, piemēram, vai arī tos uh, nozīmēt uz jaunām zinātniskajām pētniecībām. Otrais jautājums ir vesela virkni maz un vidēja uzņēmumu, kuri, ba, uz kuriem balstās Eiropas rūpniecība. Es dzirdēju, ka komisārs Ferhogan kungs jau vairākas reizes pieminēja brīvos tirsniecības nolīgumus, un es vēlētos pajautāt, vai tas tiešām Eiropas ražotājiem dod vienlīdzīgas spēles noteikums, par kuriem jūs runājat? Uh, Es uzskatu, ka mums nevajadzētu slēgt brīvās tirniecības līgumus, ja mēs nevaram nodrošināt tādu pašu pieeju viņu tirgiem, kāda ir viņiem pieeja mūsu tirgam. Jo mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir ļoti grūti ieiet iekšā citos tirgos, tādos tirgos, kuriem, kuros iedzīvotājiem ar vien pieaug pirkt spēja. Mēs runājam par eh, lielajiem uzņēmumiem, kuros strādā ārkārtīgi daudz cilvēku un kurus mēs saucam par visu dalību valstu ekonomikas lokomotīviem. Tātad divi jautājumi mums. Paldies! Dankeschön, Kollege Balčko. Paldies, kolēģi Balco. Paldies eh, par iespēju uzstāties. Eh, par maziem un vidējiem uzņēmumiem tiek runāts daudz, un tā nav nejaušība. Banku sektors lēna, bet pamazām atgūstas. bet mazie un vidējie uzņēmumi ir vislielākie zaudētāji šajā krīzē mēs eh, runājām par palīdzību, tas ir viens jautājums, bet vai ir pareizi būvēt tādus mehānismus, kas ļauj tirgiem regulēt pašiem sevi. Mums ir jāapskata tāds eh, scenārijs, ka finansu krīzes eh, ietekmē pasliktinās uzņēmumu stāvoklis, kam ir eh, rūpnīca Amerikā. Jā, ir jāskatās par, jāskatās uz uh, situāciju, bet uh, mēs redzam, ka šiem uzņēmumiem nebija pietiekam daudz kapitāla. Viņi tos nevarēja dabūt no bankām. Ir ļoti daudz eh, vietējo uzņēmumu, piemēram, daudz transnacionālie uzņēmumi var saņemt gan palīdzību, gan finansu atbalstu, gan biznesa plānus, jo, ja šie uzņēmumi tiktu slēgti, tad daudzi cilvēki zaudētu darba vietas. Piemēram, ja lidmašīna iet iet bojā, tad eh, cietušie ir vairāk simt cilvēki. Tomēr mums ir jākoncentrējās uz tām nozarēm, kur ir zaudējumi. Mēs eh, jau izteicām savu viedokli savā komitejā, un mēs gribam atbalstīt mazos un vidējos eh, uzņēmumus un nodrošināt šiem uzņēmumiem banku aizdevumus, jo vairums darba vietu ir tieši šajos uzņēmumos. Mēs runājam par tādu finansu tsunami, kas mums pārvēlās pāri, un ir jānodrošina, lai būtu pienācīgi apstākļi, lai varētu strādāt. Ja mēs pieejam dogmatiski šai tirgus regulācijai, tad mēs nesasniedzam to, ko mēs vēlamies. Uh, jo šeit tika runāts par izņēmumiem. Un paldies! Viera Madurel kundze, paldies! Es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos komisāram par labo darbu, par to, ka viņš vienmēr ir labi strādājis īpaši šajā komitejā. Man ir divi jautājumi papildus tiem, ko kolēģi jau uzdeva. Pirmais jautājums es gribētu eh, dzirdēt īsu vērtējumu, kā strādā konkurences un inovāciju programma. Uh, pie kuras komisija strādā intensīvi. Un otrais jautājums attiecas uz turisma sektoru. Tas ir ļoti svarīgs sektors Eiropas Savienībai un, un pašlaik Eiropas Savienībai bija koordinācijas un atbalsta kompetences, bet Lisabonas līgums dos vairāk pilnvaru ekonomikas krīzē turismam klājas grūti, un es gribētu zināt, ko darīt Eiropas mērogā, lai veicinātu turismas sektoru. Protams, arī domājot par inovācijām. Paldies! Paldies, kolēģi Ramsdorf, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, priecājos, eh, komisāra kungs, jūs atkal redzēt mūsu sanāksmē, un man ir jautājums. Jautājums attiecas uz jaunām izdevībām. Par šo depozītu jautājumu. Dažos eh, tātad gāzes rezerves eh, Krievijas eh, reģionos zem mūžīgā sasaluma. Šīs rezerves varētu izlietot, un ja tos varētu izlietot kurināmajam, tad pietiktu 200 vai 300 gadiem. Tas varbūt pat vēl vairāk palielinātu mūsu atkarību no Krievijas, bet ja mēs skatāmies uz to kā uz izdevību nākotnē, tad ir jādomā arī par uh, šiem iespējamiem draudiem. Tātad uh, gāzes dedzināšanai varētu būt graujošs eh, iespējas uz vidi. Varbūt eh, komisāra kungs jūs varētu pastāstīt, eh, ko komisija domā par šo jauno iespēju. Kolēģi Klaska Bīnska lūdzu. Paldies sestdien īri nobalsoja par Lisabonas līgumu, un šis eh, līgums pabeidz eh, ilgu sarunu laiku Eiropas Savienībā, un eh, tas attiecies uz institūciju reformām. Es gribētu pateikties komisāru kungām par piecu gadu darbu Es esmu jauna deputāta parlamentā un es gribētu pateikties komisāru kungam par šo vēsturisko lomu pāt, paplašināšanās procesā un poļi ir īpaši jums pateicīgi. Paldies! Pārška kungs lūdzu. Paldies! Eiropas Savienībā ir ļoti daudz darba un tiek patērēts daudz naudas, lai atbalstītu inovācijas. Komisija minēja, ka ir bijusi vērtīga šī zinātniskās pieredzes pārņemšana, bet tajā pašā laikā ir arī jāaizsargā intelektuālais īpašums jo šeit mēs runājam par to aizsardzību, ko piedāvā patenti. Es gribētu ieteikt nākošajam komisāram uzlabot uh, mehānismu šeit. Paldies! Vārds komisāram. Es domāju, mēs piekritīsim, ka ilgtspēja ir svarīgākais, svarīgākais elements, jo ilgspējīgāki mēs kā sabiedrība kļūstam, kā sabiedrība un ekonomika, jo mēs būsim konkurētspējīgāki, jo konkurētspēja mums ir vajadzīga. Bet es jūs gribētu, es jums gribētu atgādināt vienu tikai sektori, kur pastāv risks, tiks ietekmēti par to, kas notiks nākotnē. Es īsti nezinu, mums ir jāskatās uz kritērijiem, pēc kādiem mēs vērtējam, kādas prasības mēs nosakām uzņēmumiem, pirms viņi var saņemt uh, šo atbalstu vai prioritātes. Lai panāktu šo tehnoloģisko lēcienu, tad mums, eh, mēs jau runājam, mums ir jāvienojas par principiem. Es to neteicu Vācijā pirms vēlēšanās, pirms vēlēšanām, bet ir tā, ka rūpniecība nākotnē vai nu būs zaļa vai nebūs vispār. idejai ir vajadzīgs laiks, lai tā iesakņotos un nostiprinātos. Jūs runājat par sadarbībām ar, sadarbību ar jaunatīstības valstīm. Mēs sadarbojamies ar Krieviju, Brazīliju un Čīnu, Ķīnu, bet ir jāatzīst, ka tas ir grūti. Un problēmas ir ne tikai mūsu pusē ir eh, šeit ļoti daudz neizmantotu iespēju, īpaši, ja mēs apskatām transatlantisko ekonomisko padomi, mēs mēģinām runāt eh, atklāti, konstruktīvi un elastīgi. Es zinu, ka ir eh, dažādi sarežģīti mehānismi ar centrālām komitejām un politbirojiem, Ķīnā, un uh, mums ar to visu ir jāstrādā. Ja mums būtu patiešām dialogs ar Ameriku, tas būtu labi. Un mēs gribētu, lai mums būtu tāds pats dialogs ar ķīniešiem arī. Citi kolēģi runāja arī par citām idejām, vai valstī ir jāatbalsta struktūrālās izmaiņas vai nē. Es nedomāju, ka valstī būtu par tām jāmaksā, jo ir tādi sociāli argumenti, vai vismaz tādi, kas izskatās pēc sociāliem, bet ja mēs sekotu šim kursam, tad strādājošiem kļūtu vēl sliktāk. Mēs komisijā negribam iejaukties šajos jautājumos, jo ir izveidota šī Eiropas Savienība, tātad komisija tikai seko tam, lai netiktu traucēta konkurence. Faktiski mēs nevaram veidot politiku, mēs varam tikai kontrolēt politikas eh, realizāciju. Mēs, eh, mums nevajadzētu traucēt struktūrālām pārmaiņām, tieši otrādi mums būtu jāredz, ka tās notiek autorūpniecībā un arī citās nozarēs šādas izmaiņas jau ir redzamas jau gadiem ilgi. Un tās jau bija paredzamas pirms gadiem. Un mums ir jāmēģina izmanto šīs iespējas, nevis kaut kā reaģēt pēdējā brīdī, tā kā tagad. Tā tad labāk ir neiejaukties, bet ja mēs iejaucamies, tad ir jābūt dažiem skaidri noteiktiem izņēmumiem. Es gribētu pārliecināt kolēģis, kas ir runājuši par šo jautājumu. Komisijai ir komisija palīdzēs dalību valstīm, lai dalību valsts varētu iejaukties, ja uzņēmumiem ir grūtības, bet tikai tad, ja šīs grūtības ir krīzes dēļ, nevis tāpēc, ka šie uzņēmumi nav konkurētspējīgi. Ir tā saucamās palīdzības paketes, ko dalību valstis var lietot. Un Šeit ir jābūt vienkāršām procedūrām, lai nauda būtu pieejama ātri. Šī palīdzība ir ļoti ierobežota un tā ir paredzēta tikai finansu krīzes seku novēršanai un stingri noteiktos laikos piemēram, runājot par Opel, šeit eh, Opel nav tas gadījums, un mēs nepalīdzēsim nevienam uzņēmumam tikai tāpēc, ka tas ir finanses grūtībās. Tā būtu politiski kļūda, varbūt jūs īstermiņā panāksiet kaut kādas eh, rezultāts vai būsiet populārs, bet ilgtermiņā jūs grausiet paši savu ekonomiku tādā veidā. Mums nevajag traucēt struktūrālām izmaiņām, bet eh, tās atbalstīt bet mēs negribam, lai cilvēki zaudētu darbus. Kolēģi šeit runāja par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kredītu nodrošināšana tas nav Eiropas institūciju uzdevums, tas ir banku uzdevums. Es zinu, ka bankas jau kādu laiku nestrādā šajā nozarē, tāpēc mēs veidojām mehānismus, lai palīdzētu šiem uzņēmumiem. Ir programma, kas ir ieviesta un kas tiek lietota, lai Eiropas Investīcija banka varētu piedāvāt aizdevumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropas mērogā. Eiropas investīcija banka nevar iesaistīties mikro vadībā un nevar vadīt simtiem un tūkstošiem aizdevumu. Tas ir jādara dalību valstīm. Tādas programmas ir katrā dalību valstī un ir programma uzņēmumiem, piemēram, jau Ungārijas bankas dod piedāvājumu, tad tā ir politiska iniciatīva. Lielākā daļa no manas naudas tiek patērēta šim mērķim, un mēs esam sasnieguši iespēju robežas jo mēs runājam par Eiropas investīciju bankas kredītu apjomu, ko nevar izmantot pilnīgi, piemēram, ir kapitāla prasības, kas arī attiecas uz šo banku, un mēs esam sasnieguši limitu. Un ja mēs to pārsniegtu, tad mums vajadzētu būtiski palielināt Eiropas investīciju bankas kapitālu. Tātad mēs nevaram izdarīt vairāk nekā jau ir darīts. Eiropas investīcija banka finansē projektus, piemēram, auto rūpniecībā. Un varbūt ne visi no šiem rezultātiem ir iespaidīgi. Riera Madarelkons, jūs jautājāt par šo programmu. Ir trīs programmas. Eko inovāciju programma, kas ir paredzēta, lai sasniegtu rezultātus, ļoti labus rezultātus pašlaik. Ir rezultāti ir pozitīvi. Attiecībā uz turismu ceturtdien un piekdien Briselē notiks fórums un piekdien es uzstāšos šajā formā, lai noteiktu turisma politikas pamatus eh, nākošiem pieciem gadiem. Lisabonas līgumā būs jauna sistēma Eiropas turisma politikai un pirmo reizi mēs varēsim veikt pasākumus Eiropas līmenī. Pašlaik mēs uh, varam tikai finansēt dažus eksperimentālos projektus un kādam palīdzēt un apmainīties ar pieredzi Eh, saprotiet pareizi, arī tam ir pozitīvi rezultāti, bet būtu labāk, ja mums būtu Eiropas turisma politika. Un tas eh, viss nebūs bezmaksas. Turisms ir viena no svarīgākajām nozarēm Eiropā. 12% no Eiropas ekonomikas ir atkarīgi no turisma turismam ir liels potenciāls, kas eh, vēl ne tuvu nav izmantots pilnīgi. Kad mēs runājam par turismu, ilgspējas jautājumam ir īpaši svarīga loma. Mums šeit ir jāskatās arī lauku stāvoklis. Uh, fermas un ekoloģito ietekmi uz ekoloģijām. Par gāzes rezervēm Krievijā es neesmu skatījis šo jautājumu, bet es jums došu rakstisku atbildi. Tad, ja jūs runājat par šo bifins vai jebkuru citu gāzi, tad mums būtu jābūt politikai šajā jautājumā un ir jāizvairās no atkarības no dažiem svarīgiem piegādātājiem. Vismaz ir būtiski jāsamazina šī atkarība. Tas nozīmē, ka mums ir masīvi jāsamazina patēriņš, varbūt ir jāizstāj e, gāze ar kaut ko citu, vai arī ir jābūt lielākai ekonomikai. Arī piegādātāju dažādošana ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu piegādes, bet tā neatrisina tās vīdes problēmas, kādas mums ir. Kalas Kalpavīnskas kundze. Es gribētu pateikties arī jums izskatās tā, ka man par godu Varšavā tiks nosaukta iela, bet es teiktu, es neesmu jau neko tādu īpaši izdarījis, lai to ielu nosauc jūsu vārdā, jo eh, jūs jau paši padarījāt šo darbu, bet nu, man ir ļoti patīkami. Un pēdējais komentārs eh, par to, ko Pārškis kungs eh, runāja. Politisks spiediens ir vienīgais, kas palīdzēs. Es eh, sāku strādāt pie šī jautājuma jau tad, kad es nebiju komisijā, bet panākumi ir ļoti maz. Vienmēr ir kaut kādi šķēršļi vai nu vienā dalību valstī vai citā ja mēs varētu tikt pār šīm īstermiņa nacionālajām interesēm un darboties saskaņoti un ieviest Eiropas eh, mērogu patentu un šo patentu likumu eh, ievērošanu nodrošināt tiesās, tas būtu ļoti vērtīgi, jo citādi mēs zaudēsim šo cīņu par konkurenci pasaules mērogā. Uh, Nacionālajos parlamentos ir vairāk spiedienu šajā jautājumā. Mēs komisija, mēs esam jūsu pusē, mēs šeit neesam sliktie. Padomē ir grūtības, ir ļoti maz dalību valstu, kas piedalās šajā jautājumā. Bet es gribētu iedrošināt jūs eh, paturēt šo jautājumu dienas kārtībā. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs eh, tiekam pār šīm problēmām, kas mums ir. Priekšsēdētāji kungs, es mēģināju atbildēt tagad uz visiem jautājumiem. Paldies eh, par šiem daudzajiem jautājumiem, un mēs turpināsim apspriest arī tos nākotnē. Es nezinu, cik ilgi turpināsies mūsu sadarbība, bet man tā būs patīkam līdz pat pašai pēdējai dienai. Ferhoigen kungs, paldies par šo detalizēto diskusiju. Tā prasīja vairāk laika nekā sākotnēji bija domāts, bet mēs apskatījām daudz jautājumu un ir grūti tā precīzi izplānot laiku. Tad paldies par šo atklāto diskusiju un par sadarbību ar jums. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht weiter. Dāmas un kungi, cienījamie kolēģi, domāju, ka mums vajadzētu censties turpināt sanāksmu un uh, nedaudz uh, iedzīt nokavēto. Es uh, sveicu tagad Blaišmit kungu, profesoru, kurš mums sniegs uh, prezentāciju uh, par uh, pētījumu par ekoinovāciju. Prieks redzēt jūsu, uh, jūs mūsu vidū. Uh, Rūpniecības pētniecības un enerģetikas komitejā ceru, ka jūs visi varēsiet salasīt to, kas ir rakstīts uh, uz ekrāna, vai šie slaidi ir izdalīti visiem, jautā priekšsēdētājs, vai šī slaida prezentācija ir uh, nokopēta un izdalīta visiem. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Dāmas un kungi, priekšsēdētāji, man jāsaka, ir liels prieks un arī gods būt uh, jūsu vidū un runāt par šo tēmu. Pirms eh, dažiem mēnešiem mēs pabeidzām pētījumu. Un jūs, protams, paši varat iepazīties ar šo pētījumu, ar tā rezultātiem, bet es gribētu izmantot šo iespēju un pastāstīt par uh, dažiem būtiskākiem jautājumiem. Jūs droši vien domājat, ko tas viss reāli nozīmē, un kā jūs redzat, Mēs esam sarakstījuši vienu sadaļu par uh, resursiem, resursu nepietiekamību. Tas ir diezgan dīvains jautājums, uh, ko pārunāt ekoinovāciju pētījumu jomā, bet tomēr par to gribētu runāt, jo tas ir ļoti būtisks. Uh, otrajā sadaļā mēs aplūkojam uh, definīcijas un potenciālu, un trešajā daļā esam aplūkojuši to, ko varētu pātrināt ekoinovācijas Eiropas Savienībā. Mm. Ressourcenknappheit. Tā tad pirmais - resursu nepietiekamība. Pēdējo mēnešu laikā šis jautājums ir izgaismojies arvien skaidrāk, cilvēki arvien labāk saprot, ka Eiropai ir nepieciešams vairāk resursu. Protams, raugoties uz dažādiem resursiem, kas mums ir nepieciešami, mums ir ESO vadlīnija grāmata, par dažādiem uh, pasaules res, uh, reģioniem, kuros uh, ir šie dažādi resursi. Protams, ka arvien vairāk palielinas mūsu atkarība no konkrētām piegādātāju valstīm. Runājot par naftu un gāzi, Eiropas Savienība ir līdz pat 85% naftas gadījumu atkarīgi no citām valstīm. Bet, ja mēs raugāmies uz metāliem, piemēram, arī metālu, kā izējumateriāla ziņā, Eiropas Savienība ir eh, ļoti atkarīga no piegādātāju valstīm. Mums ir nepieciešams dažkārt importēt 100% apjomā konkrētus <clears throat> metālus. Tantālu, Indiju, Antimonu, Galliju. Šie varbūt ir vārda nosaukumi, kas uzreiz nav mēls galā, bet kas ir ārkārtīgi svarīgi pamata elementi tērauda industrijai. Tāpēc mums ir jāuzdod sev jautājums, kas notiks turpmākajos dažos gados. Protams, resursi ir nevienlīdzīgi sadalīti, un ja mēs skatāmies, cik lielā mērā ir atkarīga Eiropas Savienība un mūsu rūpniecība no šiem resursiem, tad mēs redzam, ka šī atkarība palielināsies. Uh, Mums eh, nav konkrētas eh, prognozes, mēs tikai varam redzēt, kāds ir pašreizējais pieprasījums pēc konkrētiem resursiem. Ja mēs skatāmies uz ESO nesen publicēto pārskatu, mēs redzam, ka pieprasījums pēc uh, konkrētiem uh, resursiem palielināsies divas reizes pasaulē, salīdzinot ar 80. gadu līmeni. Protams, mēs šeit nerunājam tikai par Eiropu un ESO valstīm, bet uh, parādu palielinās šis pieprasījums arī attīstības valstīs. Un, protams, mēs šeit runājam par visādiem dažādiem resursiem un izēļiem materiāliem. Ir, protams, tātad materiāli, kas ir būvniecībai, ir energo izēvielas, ir metāli, ir biomasa, pārtiks uh, resursi. Palielināsies pieprasījums pēc visām šajām, šīm dažādajām resursu grupām un materiālu grupām atbilstoši šim uh, eh, SAO pētījumam. Jums nu pat jau šeit bija diskusijas par to, kā tas viss skars rūpniecību. Es domāju, ka ir nepieciešams eh, tāds kā Eiropas riska radars, lai varētu skaidri konstatēt, kādām nozarēm būs nepieciešami kādi resursi. Un eh, šobrīd uh, šāda politika pietrūkst. Ja mēs skatāmies uz augsta tehnoloģiju rūpniecībām, tad tām ir nepieciešami uh, materiāli, kritiski svarīgie metāli. Piemēram, ja mēs aplūkojam uh, platekrānus, mobīlos uh, telefons, uh, klēpju dators, ja mēs aplūkojam šos visus uh, rūpniecības sektors, tad viņiem ir nepieciešami šo ļoti īpašie metāli. Nākotnes industrija rūpniecība ir zaļa, bet zaļajām tehnoloģijām ir nepieciešama konkrēti metāli, jo mums tie ir nepieciešami, lai varētu nodrošināt uh, katalizators uh, vēja enerģijai, saules baterijām, lai varētu izmantot ogļūdeņu radī automašīnām un tā tālāk. Tātad dažādi elementi un metāli un katalizatori nepieciešami visās šajās nozarēs. Mēs jau esam dzirdējuši, ka uh, palielinot šo resursu produktivitāti, ka tas palīdzētu Eiropā izkļūt no šīs krīzes. Jā, tā tas ir. Es domāju, ka ir daudz vējā palaista potenciāla. Ja mēs skatāmies, kā resursu produktivitāte ir attīstījusies pēdējos gados, darba spēka produktivitāte ir ļoti būtiski palielinājusies pēdējo gadu laikā, un resursu produktivitāte šobrīd paliek diezgan krietni iepakaļ. Ir interesanti salīdzināt uh, Eiropas 15 vecās dalību valsts ar jaunajām dalību valstīm. Jaunās uh, dalību valstīs ir jauni rādītāji, nu pat iegūt rādītāji, jūs varat tos redzēt, un tie parāda, ka energoproduktivitāte un darba spēka produktivitāte Eh, jaunajās dalībvalstīs ir ļoti pozitīvi attīstīsies, bet runājot par materiālu produktivitāti, tā savukārt atpaliek, un tam ir vairāk iemesli. Protams, šajā jomā tāpat laikā ir liels potenciāls. Tātad palielināt, pātrināt materiālu produktivitāti šajās jomās. Ja mēs eh, paraugāmies kāda ir Eiropas Savienības nostādne, ka Eiropas Savienība vēlas būt e resursu ziņā visefektīvākā zona, tad mums vēl ir ļoti daudz darāmā. Resursu nepietiekamība tādējādi, jūs redzat, ir viens no visbūtiskākiem jautājumiem ne tikai tuvākā, bet arī tālākā nākotnē. Ja mēs gribam pavērst eh, vairākus rūpniecības eh, sektors eh, pozitīvas attīstības virzienā, ja mēs gribam pārvarēt šo finanšu un ekonomisko krīzi. Mēs esam raudzījušies uz ekoinovācijām un ekoinovācijas, protams, ir svarīgas, lai samazinātu ietekmi uz vīdi un, protams, arī, lai risinātu es, resursu efektivitātes jautājumu. Jānovēl krobeža starp mikrolīmeņu, mikrolīmeni un uh, vērtības radīšanas līmeni Runājot par vāra industriju, piemēram, kas notiek uh, Eiropas Savienībā. Vai man sich ansīt? Bet, ja mēs raugāmies, kas pēdējos gados ir īpaši palielinājis šo izējumateriālu efektivitāti, tad mēs redzam, ka ir daudz uzņēmumu ražošanas sektorā. Tie ir centušies samazināt materiāla izmaksas savos sektoros, un šī darbība ir bijusi samērā veiksmīga. Bet nākotnes potenciāli pamatā ir tās jomas, kuras ir uh, atkrituma apstrādes ķēdes uh, dažādos posmos. Un ekonomika, jāsaka, šais visā ziņās vēl nav attīstīta. Uh, Tātad mums ir jomas, kurās mums ir īpaša interesi, kā es teicu, resursu intens, intensīvu izmantošanu, tāpat arī jādomā par eh, mājokļiem, par pārtiku, par uh, ūdeni. Tās ir svarīgas ne tikai Eiropas pilsoņiem, bet arī, lai samazinātu intensīvu ietekmu uz vidi. Man ir daži piemēri, lai parādītu, kur mēs reāli varam kaut ko darīt un veicināt ekoinovācijas. Man ir piemērs par mājokļu sektoru. E, jūs esat dzirdējuši par nulles emisijām, par zemu CO2 izmešu līmeni, par uh, mājām, kuras ir, uh, kurās šis energopatēriņš ir nulle, Mums ir jāraugās, kāda tāpat laikā ir resursu intensitāte šajās ēkās. Nevajadzētu izslēgt iespēju, ka ir vienā sistēmā apkopots, teiksim, saules baterijas, kuras ir iestrādātas mājas kaut kur ārpusē, un priekš tam ir nepieciešams, protams, visam cita tipa veida mājas Un uh, ir šādas mājas pie Freiburgas, piemēram, kuras ir speciāli būvēts, kuras ir eko ļoti inovatīvas, bet, protams, tā nav vienīgā joma. Protams, tā ir zināma virzītāja spēka, bet arī šķēršļi. šķēršļi. Uh, protams, uh, te ir jādomā par dažādiem aspektiem, par, teiksim, mājokļu izīrētājiem un īrniekiem, par investīcijas atmaksāšanās laiku, vai šai investīcijai vajadzētu atmaksāties desmit gados vai, teiksim, ilgāk. Tā tad visi šie jautājumi ir jāņem vērā. Un, kā jau es teicu, arī pārtiks un dzērienu sektors, kur ļoti interesants centienus ir uh, veikuši mazumtirgotāji, lai veicinātu pēc iespējas vairāk ekoinovāciju Šajā sektorā arī ir daudz virzītāju spēka, daudz šķiešu, šeit cīkāk vairs neiedziļināšos. Varbūt mēs varētu tagad aplūkot pasaules tirgu. Nesen uh, Roland Berger veica pētījumu. Uh, tas ir jauns konsultācijas stratēģijas pētījums, tātad šai stratēģijai, protams, ir jābūt zaļai, vidē draudzīgai arī kvantificētā izteiksmē. Ja mēs skatāmies uz ekoinovāciju potenciālo apjomu, tas palielināsies divreiz turpmākajos gados. Tātad šeit, protams, ir izaugsmas potenciāls. Še, šis potenciāls ir daudz lielāks nekā citās rūpniecības jomās, un tātad tirgus materiālu un izēvielu efektivitāte iespējams palielināsies trīskārtīgi līdz 20. gadam. Uh, tirgus vērtība ekoinovāciju jomā ir aplēsta apmēram 3 uh, triljonu eiro. Uga, zu tad mums ir jāuzdod jautājums pašiem sev šeit Eiropā, kā lai mēs uh, izmantojam visu šo iespējamo ieguvumu, protams, arī ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Kā jau es teicu, ir daudz dažādi šķēršļi vai barjeras. Un Tieši tāpēc ir nepieciešama vienota politika. Protams, mēs negribam vienu noteikumu, kas regulētu visu šķēršļus, bet ir nepieciešama vispārīga politika, kas uzlabotu uh, kapacitāti un tirgus uh, potenciālu, kas arī uzlabotu un veicinātu ekoinovāciju e, potenciālu. Tātad. Kas mums šobrīd jau ir Eiropas Savienībā? Mums ir vesels uh, programmu un pasākumu spektrs, kas ir paredzēts uh, ekoinovāciju attīstībai. Tas viss, protams, ir ļoti skaisti. Mums ir ekodizaina direktīva, piemēram, ir konkurences un inovāciju struktūra ietvers, un tāpat arī vīdes rīcības plāns un ēku energoefektivitātes plāns. Tātad mums ir dažādi instrumenti, dažādas pieejas, un tas viss ir vērsts uz to, lai uzlabotu ekoinovāciju potenciālu dažādos sektoros. Un tad, protams, ir jāraugās vēl uz citu pusi, ir daži tādi kā iztrūkstošie ķēdes posmi šai stratēģijā. Piemēram, izgudrotājs strādā pie kāda izgudrojuma, bet kā mēs šo izgudrojumu varam reāli ieviest tirgū, tātad tur šobrīd iztrūks šis ķēdes posms. Tātad ir ļoti garš ceļš, eh, lai varētu kādu izgudrojumu ieviest eh, masu tirgū. Tieši tāpēc eh, atsevišķo valstu nacionālās politikas un Eiropas Savienības politika ir jāsaskaņo. Tātad šajā konkrētajā slaidā mēs runājam tieši par šiem iztrūkstošiem ķēdes posmiem un iespējām. Mums šeit ir pāris piemēri vēl tajos detalizētāk neiedziļināšos, bet, protams, mums jāuzdod sev jautājums, ko mēs varam darīt. Un es domāju, ka uh, viena no galvenajām mācībām no iepriekšējiem gadiem ir tas, ka mums jāizbalstos tirgu balstīti instrumenti un stimuli. Tie tā tad ir jāievieš, jāiestrādā kopā ar dažādām metodēm. Energosektorā mums ir energi, e, e, emisiju tirzniecības uh, sistēma, mums ir energodirektīva, uh, Un tā ir viena iespēja, lai to, kas tiek darīts Eiropas Savienības līmenī, darītu arī dalības valstīs. Mums ir uh, minimālā direktīva arī par uh, būvniecības uh, minerālu materiāliem. Vēl viena joma, kuru mēs aplūkojām, ir reģionālā politika. Jūs droši vien zinat, ka apmēram 80% budžeta izdevumu tiek eh, tērēti lauksaimniecībai, reģionāliem jautājumiem. Mums, protams, jāuzlabo šo izdevumu ilgtspējība. Šeit ir atkal daudz dažādas idejas, bet, eh, protams, vajadzētu visiem virzīties uz vienu saskaņotu mērķi, un tas ir veicināt ekoinovācijas visos Eiropas reģionos. Tad, protams, mums ir arī ilgtspējīgas, eh, ilgtspējīga patēriņa rīcības plāns, ar kuru mēs arī savā veidā veicinam šīs ekoinovācijas. Bet eh, rūpniecība kā tāda ir ļoti svarīga. Mums ir eh, jāpanāk arī, lai rūpniecības sektorā tiktu samazinātas izmaksas. Rūpniecības sektorā pastāv zināmi riski Tāpēc arī ir nepieciešams alternatīvas un opcijas. Un pirmā stratēģija šai ziņā ir materiāla izmaksu samazināšana. Ir, protams, arī vēl citas strateģiskās nostādnes, kas, eh, ja būtu kopīgs eh, visam rotniecības sektoram, tad varētu ietvert sevi eko inovācijas un eh, rūpes par resursiem. Neuartige dienstleistungspakete. Un uh, Es domāju, ka runājot par ekoinovāciju pakotni, ir noteikti jās, jāsadarbojas arī dažādām ministrijām. Bet eh, vienmēr ir nepieciešams jaunas iniciatīvas un jauna veida radošums un inovācijas. Un tas viss ir pieminēts mūsu pētījumā. Ekoinovācijas finansēšana Eiropas līmenī, neskatoties uz ļoti daudziem labiem pamatojumiem un sasniegumiem, īpaši tālu nav tikusi. Un mūsu pārliecība ir tāda, ka varbūt Eiropas līmenī vajadzētu izveidot eko-inovāciju fondu, īpašu finansējumu avotu, kurā tie uzņēmumi, kuriem ir labas idejas, labas vīzijas, varētu saņemt atbalstu saviem centieniem. Šāda veida fonda piemērs eksistē apvienotajā karalistē. Ir izveidots eh, tā saucamais Lielbritānijas eh, ogleka dioksīda izmešu samazināšanas fonds, un uzskatu, ka mums vajadzētu mācīties no vislabākās prakses un labiem paraugiem, un uzskatu, ka vajadzētu izveidot arī līdzīgu fondu Eiropas līmenī. Otrs, ko vēlētos pieminēt, ir jauna materiāla izveide. Ja mēs vēlamies nodrošināt tehnoloģijas e, un tā saucamajām resursu neprasīgajām ražotnēm, uh, tad noteikti mums ir jāsadarbojās gan ar mazajiem un vidējiem uzlē, uzņēmumiem, gan ar materiālu ražotājiem, gan arī ar zinātniskās pētniecības institūtiem. Visas lielās eh, celtniecības kompānijas un automašīnu ražotāji ir jāiesaist šajā projektā, jo runājot par CO2 izmešiem, jūs eh, nevariet eh, varbūt ceļot jaunu ēku, jūs variet izmantot vieglākus materiālus un CO2 neprasošus materiālus. Nākamais būtu ēku renovācijas projekti. Kā jau jūs ziniet, visās dalību valstīs ir pieprasīts īstenot celtniecības direktīvu un prasības jaunu ēku celtniecībai, taču process nav pietiekami ātrs. Varbūt, ka mēs to varētu pātrināt ar dažādiem, ar dažādiem, ar dažādām metodēm un mācīties no tām kompānijām, kuras ir labākās prakses nesējas. Es uzskatu, ka mums eh, izdosies samazināt CO2 emisijas, atjaunojot un atremontējot ēkas. Un tādējādi es esmu pabeidzis savu prezentāciju. Paldies! Ah. Herzlichen Dank und wir haben auch schon die Paldies, saka priekšsēž kungs. Ir pieteikušies vairāk runāt gribētāji. Tomas, vārds jums. Vielen Dank für die. Paldies, saka Turmes kungs. Paldies par jūsu ievadu un es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs patreizējā procesā iedziļinātos detaļās, kas ir pieminētas šajā pētījumā. Šeit esmu viensprāts ar Ferhogen kungu, ka ekoinovācija jomā mums ir jārunā par vidi, par ekoloģijām un par jaunradu, un tas pilnīgi noteikti gan Eiropas Savienības ekonomikai, gan ražotājiem radīs jaunas iespējas. Uh, Es neuzskatu, ka mums uz ekoloģiskajām prasībām ir jāskatās tikai un vienīgi kā papildu izmaksu radošām. Es uzskatu, ka Eiropas eh, ekoinovāciju politikā vēl ir zināmas plaisas. Varbūt, ka eh, jūsu pieminētie divi aspekti, jūs varētu mazliet eh, padziļināt izpratni par to, lai mums rastos iespējas, kādas šobrīd ir ekoinovāciju inovāciju idejās divi vadošie virzieni. Nākamais, vai tiešām ir līdzsvars starp likumdošanu, tātad spēcīgāku likumdošanu un striktākiem noteikumiem, piemēram, par emisijām, par atkritumiem, vai tas tomēr nebūtu priekšnoteikums, lai ražotāji vai celtnieki izstrādātu jaunās tehnoloģijas, tātad sodu sistēmu, jeb tā saucamais burkāns un pletne? Vai mums ir kaut kāds paredzējums turpmākajiem gadiem, vai mēs vēlamies izveidot striktākus likumdošanas noteikumus, lai redzētu izmaiņas tirgu pozitīvā ekoloģiskā virzienā? Tātad, ko mēs varētu darīt no likumdošanas viedokļa? Šie divi jautājumi lūdzu. Bütikofa. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, saka nākamais runātājs, Butikofer kungs. Es e, Pilnībā piekrītu Turmes kungam, kurā viņš runā par dažādu ražotāju lomas novērtēšanu. E, patiesībā ir saistīts pētījums, ko ir veicis Vupertāla institūts, un viņu veiktā pētījuma secinājumos ir sekojoši. Ja mēs raugāmies uz energoefektivitāti un salīdzinām energoefektivitāti Eiropā un salīdzinām zemākos standarts ar augstākajiem standartiem, tad eh, tas ir spektrā no 1 līdz 17. Līdz ar to es domāju, ka mums vajadzētu pašiem uzdot sev jautājumu un varbūt jūs varētu mēģināt uz to atbildēt. Uh, kādus instrumentus Eiropas Savienība varētu piemērot un piemēro, lai palīdzētu tām valstīm, kuras vistālāk ir atpalikušas pēdiņās ekoinovāciju jomā. Jo runājot par politisko gribu un šādu inovatīvo stratēģiju īstenošanu reālajā dzīvē, te to panākumu tiešā veidā ir atkarīgi no tā, lai dalību valsts kaut ko iegūtu šā stratēģijas īstenošanas rezultātā. Ja mēs raugāmies ārpus Eiropas Savienības robežām un paskatāmies, ko, kas tiek darīts citās valstīs, citos ekonomiskajos reģionos, ja mēs izvērtējam un raugāmies, kā viņi nodrošina jaunradas un inovatīvo stratēģiju īstenošanu, tad arī viņi sastopās ar zināmām grūtībām un varbūt no viņu uh, padarītā mēs varētu mācīties, jo esmu pilnīgi pārliecināts, ka pasaulē ir radīti instrumenti un stratēģijas, kuras ir efektīvākas nekā mūsu piemērotās. Jāsaka, nākamais runātājs izskatās, ka mēs esam pārgājuši uz zaļo debatēm, saka Lamberta kungs, bet es vēlētos, pajaud, bet es vēlētos pajautāt par energo taupīšanas aspektu. Un tagad sacam ar kakas kungs. Paldies, saka nākamais runātājs. Es, um, vēlētos mazliet papildināt Butikoferu kungu teikto, ko Butikoferu kungs pajautāja Forhoigen kungam. Mums ir nepieciešams jauns kritērijs, un ja mēs to varētu uh, industrijas līmenī un ekonomiskā līmenī īstenot, tad mēs tiešām panāktu daudz. Varbūt, ka mēs varētu tādajādi paskatīties no cita redzes viedokļa uz ekoinovāciju. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešams aktīvāk darboties, bet problēma ir tāda, ka runās viss izklausās lieliski, bet līdz ko mēs sākam skatīties detalizētāk, tā parādās lielas problēmas. Pieņemsim automašīnu ražotāju. Ja mēs raugāmies uz CO2 likumdošanu automašīnu sektoram, tad tur jautājums ir, kāda veida ekoinovācijas mums vajadzētu akceptēt automašīnu ražotājiem, lai viņi samazinātu CO2 vēl bez tam, kāda ir CO2 samazināšanas definīcija. Tātad mums vajadzētu noskaidrot, vai ekoinovācija ir ekoinovācija, vai mēs to saucam kaut kā savādāk. Šodien tika pasludināti Nobela prēmijas laureāti fizikā, un tā ir tehnoloģija, kas tika atklāta jau 60. gados. Protams, ka mēs zinām, ka ja mēs varētu izmantot uh, optikas, tātad optiskās šķiedras, un, un mē, tās mēs varētu izmantot ekoinovācijā, tad mēs daudz panāktu, bet jautājums, kādas tehnoloģijas mēs nosaucam par ekoinovatīvām un kādas nē, par to vēl tiek diskutēts. Diemžēl šīs debatas tiek virzītas un vadītas vairāk ideoloģiskā plāksnē nekā tehnoloģijā, jo daudz no ļoti labiem risinājumiem un vīzijām tiek norakstīts kā ne-ekoinovatīvas. Un līdz ar to jautājums par to, vai mēs varam samazināt CO2 eh, izmantojot eh, Stikla šķiedrs ir cits jautājums, un tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu to izskatīt tehnoloģiskā līmenī un nevis politiskā. Jautājums, kā jūs varat izvairīties no ideoloģisko principu spēles ekoinovācijās? Tomsens kungs. Paldies, saka, priek, saka Tomsens kundze. Paldies. Es uzskatu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi būtiska tēma tieši mūsu eh, komitejai. Pēdējā gadā iepriekšējā sasaukumā mēs pieņēmām direktīvu par to, ka par diviem procentiem ir jā, ir kopīgajā energo pa, eh, paketē jāiekļauj 2% ilgtvē ilgspējīgās enerģijas. Un ja mēs šo energo patēriņu nesamazināsim, tad mēs nonākam aburtajā lokā. Mēs varam ražot vairāk enerģijas, līdz ar to īpatsvars būs lielāks un īpatsvars būs mazāks. Mans jautājums, kā jūs varat nodrošināt, ka arī nākošajos periodos jūs galveno uzsvaru liksiet uz uh, energo uh, taupīšanu? Piemēram, Dānijā visi strādājošie tiek iesaistīti jaunu zemāku izmešu nodrošināšanā un energo taupīšanā un energo mērķos. Taču es uzskatu, ka galvenā problēma ir sekojoša. Kad mēs pieņēmām di direktīvu par ilgtspējīgiem energoresursiem un CO2 samazināšanu, tad mēs visi paziņojām, ka mums ir nepieciešami saistoši mērķi. Mēs nepiespiedīsim ražotājus investēt, ja tie nebūs saistoši mērķi, bet ja mēs runājam par energo izmaiņām un energo taupīšanu, tad mēs pie šādiem saistošiem mērķiem un prasībām nenonācām. Mans jautājums, vai jūs varētu cerēt, un vai mēs varētu cerēt, ka mēs šajā mandāta periodā, šajā sasaukumā pieņemsim lēmumus un direktīvu ar saistošiem mērķiem? Paldies, saka priekšsēžkungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsādātāji. Man ir ļoti īsts jautājums profesoru kungam. Jūs uh, parādat tādu ļoti visaptverošu uh, ietvaru, parādot, ka nepieciešama vispārēja pieeja inovācijām. Bet tātad reāli, kas pietrūkst uh, šajā Eiropas klimata un energo pakotnē? Vai nu, teiksim, ēku vai ekodizaina jomā, lai mēs varētu panākt konverģējošus mērķus. Tātad mans jautājums ļoti vienkāršs. Vai ar mērķi pa 20% samazināt uh, mūsu patēriņas 20. gadam vai ar to mēs reāli varēsim panākt uh, šos izvirzītos mērķus uh, ekoinovāciju jomā, vai tas mūs neierobežos? Paldies, Gireka kungam vārds. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja oczywiście do tych ekoinnowacji dodałbym całą gamę różnych. Paldies. Ir citi jautājumi eko inovācijas, kas ir saistīta ar enerģijas patēriņa samazināšanu. Līdz šim pie jautājumi ir maz strādāts, bet uh, tā kā šeit prezentācijā tika minēta apkūras modernizācija, tad tas varbūt ir eh, svarīgākais investīcija faktors. Man ir vispārīgs novērtējums. Mērķis 20, 20, 20 ir ļoti ambiciozs, kaut gan tas ir ļoti pareizs. Un tas tiks sasniegts izmantojot eh, enerģijas un klimata pakotni. Un tam ir jābūt vienādam visās valstīs, bet uh, apstākļi ir dažādi dažādās valstīs. Un ir vajadzīgs dažādas prioritātes, piemēram, manā valstī, kur ogles ir galvenais enerģijas avots, varētu būt noderīga šī ogļu izmantošana ēku apkuras sistēmu modernizācija var palīdzēt ietaupīt pat vairāk enerģijas nekā noteikti šajos mēķos. Paldies, profesor Kungs. Es gribētu dot jums vārdu atbildot uz jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par jūsu daudzajiem un ļoti interesantajiem jautājumiem. Es mēģināšu atbildēt pēc iespējas vairākiem jautātājiem un ir jautājumu sērija par to, kas ir ekoinovācija un kā atšķirt ekoinovāciju no pārējām inovāciju formām. Mums ir jāmēģina apskatīt ekoinovāciju, ņemot vērā dzīves cikls un starptautiskais un globālais līmenis. Nebūs laba rezultāta, ja mēs Eiropā mēģināsim izmantot mašīnas un iekārtas. Mēs vairākus gadus runājām par biodegvielu, tas bija ļoti labs nodoms, bet rezultātā bija vairāk kaitējumu nekā labumu, jo jaunatīstības valstīs bija vairāk trūkumu šai biodegvielai nekā priekšrocība. Ir jāskatās uz visu ražošanas dzīves ciklu, uz materiāliem un uz uz uh, produkta kalpošanas laiku līdz pat uh, tam laikam, kad produkts kļūst par atkritumiem. Tas ir it kā ļoti vienkārši, bet mums ir jāapskat, jāatceras visas šīs analīzes metodas, kur uzņēmumi varēja paši izdarīt šādus vērtējumus bet mazam uzņēmumam ir grūti izdarīt tādus vērtējumus. Bet viņiem varētu piedāvāt aģentūras varētu piedāvāt šiem uzņēmumiem izdarīt vērtējumus. Ir jāapskata arī mērķi cik tie ir stingri un cik saistoši. Ja mēs skatāmies uh, uz eko inovācijām, ir vajadzīgi ilgtermiņa mērķi. klimata izmaiņas ir viens no mērķiem, ko Eiropas Savienība cenšas sasniegt, ka mums ir vajadzīgi ilgtermiņa mērķi. Ne tikai mazināt uh, spiedienu uz vidi, bet arī uz uzņēmumiem, jo ir daudzi radikāli jaunie vedumi, piemēram, ūdeņraža mašīna, bet varbūt mēs tos redzēsim tikai 2030. gadā. Daudz jaunie vedumi prasa 20, 30 un vairāk gadus. Tātad mums ir jābūt skaidrībai, kādā virzienā mēs ejam. Mums ir jādomā pat tālāk par 20. gadu. Mums ir jādomā laikā līdz pat 50. gadam un jānosaka, kuri mērķi ir svarīgākie un kurā nozarē ir steidzamāk kaut kas jādara. Jūs jautājat par regulāciju, kāda ir visveiksmīgākā pēdējos piecos gados. Direktīvas ir prasījušas daudz, panākušas daudz jaunievedumu, bet eh, birokrātija traucē jaunievedumiem. Tātad uzņēmumiem ir jāsaprot, kas ir viņu pašu interesēs, jo Es domāju, ka uzņēmumiem ir jātīsta pašiem savs tirgus, tas ir viņu interesēs. Varbūt mēs varam uzņēmums informēt, lai informācija būtu pieejamāka. Pašlaik ir šī Eiropas mēroga organizācija, kas gatavo pārskatus, bet neviens neapskata izaivielu pieprasījumu Eiropā. Mums ir vajadzīga datu bāze par šādiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgs eh, uzņēmumiem, kas gribētu iesaistīties inovācijās. Arī informācija par pašiem produktiem šeit ir ļoti daudz, kas panākts gan ar oglekļa pēdu gan arī citiem, bet mums eh, nav noteikts vērtējums, cik ir oglekļa patēriņš katram produktam. Varbūt to nevajag visiem produktiem, bet svarīgākiem, piemēram, mājokļiem un mašīnām. Šeit nav jāapskata tikai oglekļa dioksīds, bet visi resursi, ko izmanto gala produktu ražošanā. Jūs arī jautājat par to, kā par atšķirībām Eiropā tika minēts 1 pret 17, pat tāda atšķirība. Visefektīvākā valsts lieto tikai 17 daļu resursu, ko lieto visneefektīvākā valsts, tātad ko mēs varam šeit darīt jaunajām dalību valstīm. Tad Slovākija. Es teikšu, ka pašas valsts intereses ir svarīgas, jo pēc kredītu krīzes varētu sasniegt jaunu posmu, kad eh, Eiropas līdzekļus izmantot konkrētāk inovācijām dažādās nozarēs sabiedriskajām ēkām. Tās varētu būt paraugi resursu un enerģijas efektivitātē. Un tad eh, nākamie būtu privātie mājokļi un sabiedriskā transporta sistēmas un transports vispār. Šeit būtu vajadzīgas investīcijas un tādā veidā var motivēt uzņēmumus šajās valstīs. Šeit minēja par oglekļa noplūdi. Tas ir īpaši svarīgi jaunajām valstīm, kur ir daudz energointensīvu uzņēmumu tur būs jādara ļoti daudz, lai paturētu šos uzņēmumus. Piemēram, cementa un tērauda ražošana un energointensīvās nozars. Mēs varam tās uzlabot, ja mēs apskatām enerģijas un materiālu izmaksas. Tas būtu labs sākuma punkts, eh, kā panākt uzlabojumus. bija jautājums par piemēriem. Ir vairāki piemēri. Japāna ir visresursa efektīvākā un energoefektīvākā valsts pasaulē. Japāna vēl ar vienu paliek interesanti, jo Japānai ir tāda politika, ka ir jābūt pirmajiem. No Japānas var ļoti daudz mācīties tirgus politikā jo viņi nosaka svarīgākos tirgus un viņiem izdodas eh, to panākt. Arī Ķīna ir interesanta. Ķīnā ir vislielākais naftas un citu produktu pieprasījums, bet Ķīnai ir arī ļoti ambiciozs plāns atjaunojamo energoresursu lietošanai. Varbūt tur nav īpaši daudz par eh, CO2 samazināšanu, bet arī pie tā viņi nonāks. Šanhaja grib panākt, lai pilsētā vispār nebūtu šo oglekļa dioksīdu izmēšu, un es esmu pārliecināts, ka viņiem tas izdosies, un viņi būs paraugs citiem. Un varbūt tad piemēri būs ne tikai no Eiropas, būt, būs arī no Malāzijas un Ķīnas un citām jaunajām valstīm. Un tad Eiropiešiem būs papildus stimuls nezaudēt un nesākt atpalikt. Es ceru, ka es neaizmirsu neko. Tomsan kundze, jūs runājat par Dāniju. Jā, arī mēs runājam šajā pētījumā par Dāniju vai Skandināviju, jo ir vairāk piemēru no Dānijas, kā veicināt eko eh, inovācijas. Tur mēs kungs eh, runāja par atšķirībām, lielajām atšķirībām Eiropā kas notiek tāpēc, ka nav uzņēmumu, kas varētu sākt eh, strādāt pie šiem jautājumiem, bet varētu ņemt līdzekļus no fondiem. Otrā problēma ir tāda, ka Eiropieši ir eh, tādi kūtri un negribīgi. Japānā ir ne tikai tirgi specifiskās nozarēs, bet viņiem ir arī masu tirgi un Eiropa var mācīties no Japānas. Es nedomāju, ka ir kaut kāda viena atbilde uz visām šīm problēmām, bet mums būtu jālieto visas iespējas, kādas mums ir inovācijām. Paldies! Paldies, profesor Blaišvits, par jūsu, jūsu uzstāšanos ne tikai par slaidiem un prezentāciju, bet arī par atbildēm uz jautājumiem. Paldies! Kolēģi Tomas. Turmes kungs, jums bija kas sakāms? Es gribēju tikai pateikt jauno kolēģu interesēs. Varbūt jūs varētu norādīt, kur šo dokumentu var atrast elektroniskā formā, vai varētu norādīt, kur mēs to varētu dabūt. Mēs nosūtīsim e-vēstulīt visiem, saka priekšstādātājs. Tas, tātad šī informācija tiks jums nodota. Wir haben den nächsten Tagesordnungspunkt auf der Tagesordnung zu besprechen. Nākošais jautājums mūsu darba kārtībā ir enerģētikas infrastruktūras investīcija projekta Eiropas kopienā. Referents ir uh, Valiānas kundze, kurš šodien nevar būt klāt, un viņas uh, kolēģi Hols kundze uh, viņu aizstās. Gribu aicināt Hols kundzi pastāstīt par šo par šiem projektiem. Paldies, priekšsēdētāji! Un sākumā es gribētu nodot vissirsnīgāko atvainošanos no Valjāns kundzes, kura šodien nevar būt Briselē. Es domāju, varbūt būtu labi, ja jūs varētu vispirms vārdu dot komisijas pārstāvim, lai pastāstītu par komisijas viedokli, un tad mēs varētu varbūt atbildēt ar dažiem jautājumiem, komentāriem, ja jūs neiebilstat. Uh, priekšsēdētājs saka, nē, es neiebilstu. Tātad mēs nezinājām, ka referents uh, nebūs klāt, bet katrā ziņā nevienam nav iebildumu. Varbūt komisija varētu sākt uh, visu šo diskusiju, tāpēc došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Paldies, priekšsēdētāji. Vorsitzende, uh, äh, ich vertrete die DG Energie. Äh. Paldies, es pārstāvu uh, enerģijas eh, ģenerāldirektorātu Rūlskundze nevarēja šodien ierasties. Eh, mana struktūra vienība izstrādāja eh, šo priekšlikumu. Kāpēc komisija nāca klajā ar šo regulas projektu plānotām investīcijām enerģijas infrastruktūrā? Kas ir tā pamatā? Mēs domājam, ka turpmākajos 10-15 gados šie gadi būs izšķiroši svarīgi attiecībā uz visu energoinfrastruktūru Eiropā. Mēs runājam par gāzi, naftu, elektrības sektoru, tāpat arī par atjaunīgajiem energoavotiem, par uzglabāšanu, transportēšanu, visi šie ar enerģētiku saistītie jautājumi ļoti svarīgi. Mēs šeit runājam par eh, energoinfrastruktūru. Tā ir paredzēts ļoti ilgs eh, dzīves un lietošanas laiks. Tātad tās investīcijas, kas tiks veikts tagad, vēl pastāvēs pēc 20, 30 un 40 gadiem. Kā jau es teicu, mēs šeit runājam par enerģijas uzglabāšanu, ražošanu, pārvadīšanu, transportēšanu. Visa šī infrastruktūra ir ārkārtīgi svarīga, jo mēs gribam panākt tādu energoresursu kombināciju, kas uh, pēc iespējas samazināt CO2 izmešus. Klīmā švankend ist, wir haben. Tā kā investīcija klimats, vide šobrīd ir tāda svārstīga kredītkrīzes apstākļos. Tāpēc, ņemot vērā kopējo informāciju, kas apkopot un saņemt no visām dalību valstīm, nepieciešams raudzīties tālāk nākotnē izvērtēt nākotnes vajadzības un it īpaši infrastruktūras vajadzības, lai konstatētu, vai ir kādi iztrūkstošie posmi infrastruktūrā Eiropā, vai mēs varam paredzēt jau iepriekš uh, izvērtēt, ka kaut kas pietrūks, gan enerģētikas, gan arī citos sektoros. Tā tad uh, šajā ziņā komisija uh, lēma, ka ir nepieciešams kāds instruments vēl pēc 98. gada regulas jo kopienā jau tika izstrādāti instrumenti, lai varētu modernizēt uh, infrastruktūru pēc uh, naftas krīzes savulaik. Tātad, ko mēs ierosinam? Mēs ierosinam, ka reizi uh, divos gados dalībvalsts nodod informāciju komisijai par nākotnes kapacitātēm, par plānotajiem infrastruktūras projektiem naftas, gāzes un elektrības sektorā, uh, tāpat arī atjaunīgo resursu sektorā un tāpat arī CO2 transportēšanas un uzglabāšanas sektorā. Nekādos uh, apstākļos mēs necēšamies veidot kaut kādu centrālās plānošanas biroju, uh, kas uh, aplūkot visus šos jautājumus. Visi projekti nāks no nozerēm, no dalību valstīm, bet mērķi, kas ir pieņemti Eiropas Savienības līmenī, tie noteikti dotu savu ietekmi uz šādu infrastruktūras projektu tālāku attīstību. Un tad mēs raudzītos, kādas kapacitātes uh, tiek uh, izņemtas vai iziet no ierindas, uh, no tīkliem mēs varētu paredzēt, kur veidosies kādas kavēšanās vai novirzes vai nobīdes, kurām varētu būt dažādi iemesli. Tātad mēs analizētu šo informāciju balstoties uz sniegtajiem datiem. Tie varētu būt varbūt tīri ekonomiski rakstura apsvērumi vai arī, mm, piemēram, varbūt tas būtu saistīts ar limitētu piekļuvi kredītresursiem. Tas varētu būt jautājums, kur izsina dažādas plānošanas uh, iestādes uh, vienā valstī, vai arī varbūt uh, šī apsvēruma būtu balstīta uz kaut kādiem tirgus faktoriem. Priekšlikums, uh, kuru referente noteikti būs izskatījusi ar ļoti smalku ķemmi, tā teikt, uh, Tur ir aplūkotas uh, nākotnes uh, kapacitātes, par kurām, kā es teicu, komisija gribētu saņemt informāciju katrus divus gadus atbilstoši koplēmuma procedūrai. Parlaments šeit lēma, ka gāzes un naftas un elektrības tīkli būtu jāiekļauj, bet mums ir desmit gadu investīciju programma, kura jānodrošina tīkla operatoriem. Un mēs gribam panākt, lai šis veiktais darbs būtu atbilstošs esot šajiem instrumentiem. Bet šis divu gadu periods būtu tas, ko mēs gribētu, lai dalība valsts ievērotu. Jums ir jādomā kapacitātēm arī par citām jomām, piemēram, biodegvielas uh, uh, rafinēšanas uh, uzņēmumos. Tā tad tā būtu liela iespēja, ja mēs regulāri varētu analizēt un apstrādāt datus, jo parlaments un padome mums ir lūguši uh, šādu izvērtēšanu veikt regulāri. Mums vajadzētu sam, salīdzināt šos datus ar prognozētajām vajadzībām, nepieciešamībām. Kā jau es teicu, mēs esam redzējuši uzlabojumus, ir nepieciešama uzlabojuma kopš 96. gada regulas ir nepieciešama caurskatāmība. Mēs līdz šim no dalību valstīm esam saņēmuši ierobežotus datus, limitētus datus. Dati tādā pat visaptverošā, kopīgā veidā netiek atklāti. Mums ir notikušas sarunas ar dažādām interesētām pusēm, un tagad mēs ierosinām to, ka šos apkopotos datus vajadzētu publicēt. Kāpēc apkopotā kopīgā formā? Tāpēc, ka mēs gribam sniegt skaidru ainu par to, kas notiek Eiropas līmenī tā vietā, lai censtos izgaismot un kaut kādā veidā reklamēt uh, konkrētus uzņēmumus. Mēs negribam saskarties ar kādām problēmām datu aizsardzības vai komerc noslēpuma jomā, bet tāpat laikā mēs gribam sadarboties ar parlamentu un ekonomisko un sociālo lietu komiteju un gribam regulāri organizēt debatas, kā jau es teicu, katrus divus gadus, tātad reiz divos gados, lai konstatētu, vai plānotie nākotnes infrastruktūras projekti Eiropā atbilst uh, politiskiem lēmumiem par tīkliem. Uh, Es domāju, priekšstādātāji, ka tas eh, ir pietiekams kā eh, iepazīstināšana, un es uzklausīšu labprāt, ko saka deputāti Gireka kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jau krietnu laiku. Mēs redzam, ka nepieciešama laba informācija, lai varētu vadīt Eiropas Savienības energo politiku. Mūsu janvāra pieredze šī gada sākumā ir parādījusi, ka ir nepieciešams spēt izvairīties no tādām krīzēm, kāda notika gāzes sektorā. Tāpēc ir labi dzirdēt, ka šī jaunā regula tiek gatavota. Un ceru, ka tā varētu aizstāt iepriekšējo regulu, kura visu neatrisināja. Jaunajā regulā būtu ietverts arī biodegvielas un projekti, kas saistīti ar uh, oglikļu uztveršanu un uzglabāšanu. Bet šeit ir jāsaka definīcijām. Iepriekšējā regulā nebija nekādas definīcijas, un tas mainīs savukārt arī pielikumu par maksimālajiem līmeņiem. Tāpat arī par dažādām gāzes uh, glabātavām, par uh, elektrolīnijām, par zināmiem raksturlielumiem. Tā tad būs atšķirības, un tas viss parāda, ka ir nepieciešama tāda kopīga iesaistīšanās energosektorā visā Eiropas Savienības teritorijā, bet šajā tekstā tīri no juridiskā viedokļa nepieciešama zinām papildinājumu, un es šeit norādīšu, piemēram, otrajā pantā pie definīcijām. Mums nepieciešams definēt parametrus. Tiem ir jābūt tehniskiem vai lietošanas parametriem. Man liekas, galvenokārt lietošanas, ne tikai tehniskiem parametriem, lai varētu uzlabot efektivitāti. Tātad mums nevajadzētu tikai aprobežoties ar tehniskiem parametriem. Działał na dwie strony, o čem. Tad vēl ir jautājums par starpsavienojumiem. Arī šeit iztrūks definīcija, kas varētu būt noderīga abējādi. Mēs par to pārliecinājāmies pēdējās gāzes krīzes laikā. Tāpat arī CO2 nogulšņu definīcija, tāpat arī rafinēšanas produkti. Ga, uh, akmeņogļu. Jakošķi javnošķi danih punkcie drugim, gdzie mowa o... Maņogļu un gāzes tehnoloģiju definīcijas ir jāiekļauj. Ir nepieciešami skaidri dati un kopīgi dati, kā jau tik minēts. Pastāv zināmas bāžas, ka pat ja šie atsevišķi saņemtie dati tiks apkopoti, ka tie varētu ietekmēt tomēr uzņēmumu informācijas konfidencialitāti. Piemēram, ja dalībvalsts dati attiecas tikai uz uh, vienu uzņēmumu. Un tādā gadījumā būtu zināms, ka visi parametri, visa šī informācija attiecas uz vienu uzņēmumu, un tādā veidā konkurence tiktu grauta. Dank, Frau Hol. Paldies, un tagad Holas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēžu kungs. Es eh, vēlētos pateikties komisijai par uh, viņu sniegto prezentāciju, un es piekrītu komisijas teiktajam tajā aspektā, ka mēs eh, nevaram veiksmīgi darboties eh, Eiropas enerģētikā, ja mums nav adekvāts infrastruktūras. Tāpēc es domāju, ka parlamentā mēs atbalstīsim šo regulu. Īpaši ņemot to, ka Lisabons līgums tagad sāksies spēk, stāsies spēkā visticamāk, līdz ar to Eiropas Savienības līmeņa uh, ietekme uz energosektoru pieaugs. Un tomēr ja mēs vēlamies, lai regula darbotos praktē, praksē un būtu pēc iespējas veiksmīgāka un iedzīvotājiem labvēlīgāka. Vēlētos pieminēt vairākus aspektus saistībā ar uh, rezolūcijas ar regulas sākotnējo tekstu un komisijas komentāriem. Ietekmes seku izvērtēšanā parādās, ka 96. gada regula dalību valstis nav pilnībā izpildījušas, un mans jautājums būtu tāds, varbūt komisija varētu nedaudz sīkāk paskaidrot, vai komisija domā, ka jaunā regula tiks labāk īstenota dalību valstīs. Runājot par komerciāli delikātu informāciju, to pieminēja gan deputāts, gan arī komisija. Problēma šajā aspekt, aspekt, aspektā ir tāda, kā delikāti dati dati vai dati, kuri vienkārši parādās um, statistikas formā, var kaitēt uzņēmumiem. Es saprotu, ka komisija ir izteikusi zināmas bāžas par uh, iesaistītajām pusēm, kuras ir izteikušas zinām pretestību, un kāda ir dalību valstu viedokļi un ko komisija par to domā. Trešais par tā saucamo datu iesniegšanas dubultošanos. Ņemot vērā to, ka ir vairāk likumdošanas akti, kuri pieprasa datu iesniegšanu komisijā, uh, tad es saprotu, ka ir jāmēģina izvairīties no nevajadzīgas administratīvās slodzes un nevajadzīgas dubultas statistikas datu iesniegšanas. Un tomēr šeit var būt zināmas šaubas par to, vai visa iespējamā informācija ir iegūta, un varbūt komisija varētu nākt klajā ar savu veidu visaptverošu tabulu, kurā būtu apkopotas prasības pēc statistikas datiem. Tātad, lai tie, kuri ir ieinteresēti, varētu redzēt, kāda informācija tad tiek pieprasīta. Un e, runājot par to, ka Lisbons līgums visticamāk stāsies spēkā, tad es vēlētos pajautāt, vai 194. jaunā līguma, Lisabonas līguma akts, kurā runa iet par Eiropas līmeņa enerģiju, vai tam ir adekvāts juridiskais pamats. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Es eh, vēlētos atbalstīt eh, Hallas kundas priekšlikumu tādā ziņā, ka komisija vēlētu vēl apkopot, kādas vēl ir prasības eh, un kādi ir tie statistikas dati. Būtu labi, ja komisija varētu apkopot to vienā tabulā. Paldies, Bitikofa kungs. Nē, es dodu vārdu savam kolēģim. Paldies, saka prieksēšs, saka Žadokungs, paldies komisijai un Halas kundzei par viņas izteiktajiem komentāriem. Es tikai vēlos atbalstīt Eiropas kopīgo energopolitiku. Man ir jautājums un viens komentārs. Dokumentā regulas priekšlikumā runiet par to, ka uh, ir jāuzklausa gan ražotājs, energo ražotāji, gan likumdevējs. Es vēlētos vairāk uzzināt par to, ko par to visu saka vietējās varas iestādes, jo tām būs svarīga loma spēlējama energoinfrastruktūra veidošanā. Nākamais arī uh, arotbiedrības. Es domāju, ka galvenais jautājums eh, šeit ir caurskatāmība, un mēs jau šeit uzklausījām zināmas bažas par uh, to, kā varētu notikt atklāta konfidenciāla un slepena uzņēmuma informācija, tā tad ir nepieciešami visi šie instrumenti, lai reāli varētu veidot sabiedrības debatas par Eiropas energopolitiku un par uh, Eiropas izvēli energo ziņā. Un tālāk. Līdzīgā veidā es uzskatu, ka no mūsu puses Um, mēs saskatām politisku uh, signālu uh, šajā dokumentā par tādu kā energorežīmu, ko mēs izvēlamies. Mēs varam runāt šeit par uh, fosīliem uh, un citiem uh, energoresursiem. Mēs runājam par lieliem infrastruktūras objektiem, bet es domāju, ka nav runa tomēr par to, kas ir pašas energopolitikas pašā pamatā, un tas ir Uh, viedi sadalas tīkli, mazas energoražošanas struktūras. Un uh, šādā veidā, ap, vācot šādu informāciju globālā mērogā, kā jūs teicāt, net, netik ņemt vērā šie mazie uzņēmumi. Mums nu pat bija diskusijas par ekoinovācijām, un mēs zinām, ka galvenais būtiskākais jautājums ekoinovāciju jomā ir tieši attiecībā uz ēkām mājiekļiem, lai mājokļi būtu nulles energo līmenī vai arī pozitīvā līmenī. Tātad tas viss ir nepieciešams, tas viss ir jāintegrē, lai informācija tik tiešām būtu būtiska, lai debatas būtu reālas un saturīgas par šo infrastruktūru. Komisijas pārstāv minēja, ka ir nepieciešami elementi zināšanas par finanšu šķēršļiem, par grūtībām piekļūšanai eh, kredītiem. Man šķiet, ka būtu svarīgi atspoguļot eh, visus infrastruktūras gan tehniskos aspektus, gan tāpat arī finansiālos aspektus par šo, šīs infrastruktūras finansēšanas iespējām. Man šķiet, ka trūksta eh, vēl viens ļoti svarīgs jautājums aspekts, un tas ir šīs infrastruktūras energoefektivitāte. Ja mūsu mērķis ir panākt pēc iespējas energoefektivitāti, efektīvāku politiku, tad tāpat laikā ir pārsteidzoši, ka nav paredzēta kaut kāda sistēma, kas nepārtraukti ļautu novērtēt energo uh, infrastruktūras energoefektivitāti. Paldies! Danke, kolēga Marinesko. Paldies, saka priekšsēžkungs, un tagad uh, nākamais runātājs Marinesko kungs. Uh, reprezentantu komisijai. Recitalul... Paldies! Es ar interesi uzklausīju komisijas pārstāvu stāstīto. Apsvērumā tiek runāts par energotirgus uzraugu un novērošanu. Tekstā tālāk trūkst šī novērotāja. Un es gribētu uzdot jautājumu, no kurienes konkrēti vajadzētu nākt šai informācijai. Tātad, eh, vai komisija būtu šīs eh, informācijas eh, gala mērķis vai šis novērotājs, šī observatorija? Apsvarumā, kā es teicu, šajā regulas projektā ir runa par šīm divām instancēm, tātad par komisiju un šo observatoriju vai novērotavu, kas attiecīgi veiks transsektoru izvērtēšanu šai informācijai energosektorā. Bet nekur nav izteikta atsauksme uz eh, to, kurš konkrēti saņems šo informāciju. Eh, piemēram, vai energotirgus eh, regulējošā iestāde vai iestādes saņem šo informāciju, jā vai nē, un kādas citas aģentūras un organizācijas to varētu saņemt. Otrām kārtām daudzgadīgais investīciju plāns energoinfrastruktūrās. Kas tas ir? vai tās ir kaut kādas vēlmes, jeb drīzāk reāli projekti, tā tad kādi ir jūsu nolūki un atbildi šai sakarībā? Jūs a, prasīsiet dalību valstīm faktus, informāciju. Tātad jautājums, kad šī informācija būtu ne, e, jāsniedz tad, kad tiek veikts e, tehniskās, e, tehniskā pamatojuma izpēta kādam projektam, vai arī tad, kad tiek sākts būvēt šo infrastruktūru, nav skaidrs šis atsauktas punkts. Te es došu piemēru, Nabuko projekts, piemēram, kas ir jādala tām dalībvalstīm, kas piedalās, kad viņām būtu jāsniedz šī informācija, teiksim, nākošā gadā vai kad. Un vēl tāds piemērs, kāda valsts, kas investē ārpus Eiropas Savienības. Tātad te ir runa par investīcijām, kura varētu, kuras varētu reāli ietekmēt Eiropas Savienības energosistēmu. Tātad vai vajag ziņot par šādu ārēju investīciju kaut kur ārpus vai arī nē. Regulā ir rakstīts, un jūs arī norādījāt, ka tiks eh, publicēt, apkopot informāciju. Tā tad, eh, jā, es arī piekrītu, ka šī informācija var būt delikāta rakstura, konfidenciāla un pat uh, kopu apkopotas informācijas publicēšana varētu graut eh, uzņēmumu uh, komerc tiesības. Tātad, kā jūs varēsiet nodrošināt visas šīs informācijas konfidencialitāti? Herzlichen Dank, kolēģi. Paldies, saka prieksēdz, un tagad Beta Koferkungs. Man ir divi jautājumi komisijai, priekšsēžkungs. Vispirms jautājums liekas ir ne tikai par statistiskās informācijas iesniegšanu un tās apkopošanu. Jautājums ir arī par to, ka vajag veicināt politiskā dinamismu veidošanu, bet es nesaprotu, par kādu politisko dinamismu jūs runājat, cienītā komisija. Es nesaprotu, ko jūs vēlaties iestrādāt šajā priekšlikumā. Varbūt paskaidrošu, vai varbūt jūs varētu paskaidrot. Patiesībā problēma ir tāda, un problēmas būtība ir tā, ka neviens nav uzņēmies atbildību par kopīgajām infrastruktūrām, ja pareizi sakot, nav kopīgas atbildības par infrastruktūrām. Ir dažādi dalību valstu plāni un eksistē dažāda atkarība dažādās valstīs vienam no otra vai no trešo valstu piegādātājiem, bet Eiropas perspektīvas mums nav. Mums nav pat kopīga energo iepirkšanas plāna. Pēc manām domām būtu ārkārtīgi svarīgi un labi un visiem par labu nākoši, ja Eiropas eh, energo infrastruktūra tīkls uh, tiktu izveidots sava veida organizācijas un aģentūras ietvaros. Piemēram, mums ir Eurotom. Tāda bija gan organizācija, gan arī līgums. Un tādā veidā mēs varētu veicināt sadarbību kopīgā rīcībā, jo tad pievienotā vērtība būtu daudz lielāka nekā tikai informācijas apkopošana. Un es domāju, ka tādējādi mēs paceltos virs dalību valstu līmeņa. Paldies, un tagad Odī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, runāšu pavisam ātri par instrumentu izvēli un par uh, saskaņotību ar uh, citām esošajām regulām dokumentā. Ir uh, minēti astoņi teksti, kuros ir pasākumi, kas ir saistīti ar enerģētikas infrastruktūru. Tātad septiņas direktīvas un viena regula. Vai ir paredzēts kaut kāds vienkāršojums, lai Eiropas tiesību aktu izmantotāji varētu būt droši, ka ir tikai viens teksts par šo tēmu? Un vai regula tik tiešām būtu tas eh, īstais un labākais instruments, jo skaidrojumā ir rakstīts, ka uh, ir izvirzīta regula, tāpēc, ka regula tiek arī pārskatīta. Uh, Es domāju, ka izvēloties instrumentu būtu labi uh, parādīt, atspoguļot, kāpēc uh, tā tomēr ir regula, nevis dodot tikai iemeslu, ka tiek pārskatīta veca regula. Tālāk par informācijas publicēšanu. Vai uh, runājot par šo strateģiski svarīgo vai konfidenciālo informāciju, vai var dot kaut kādu eh, garantiju, ka šī informācija netiks publicēta un neradītu kaut kādu risku uzņēmumiem. Un trešais jautājums eh, komisijai. Man šķiet, ka nav nekādas sankcijas paredzētas. Kas notiek tad, ja, teiksim, struktūras eh, nerespektē savus pienākumus? Paldies. Balčerkungs, lūdzu. Elnök úr, köszönöm a szót a bizottság eh, képviselőjétől. Paldies. Hogy vajon... Es vēlētos dzirdēt komisijas atbildi uz sekojošu jautājumu Kāds ir pareizais tulkojums, jo es esmu vairākas reizes dzirdējis eh, vairākas uzstāšanās un eh, salīdzinot ar tiem dokumentiem, kuros mēs varam lasīt informāciju. Tātad runājot par šo politiku, mēs runājam par ļoti svarīgu politikas energi eh, momentu, ko mēs saucam par energoefektivitāti, bet ir jārunā arī par energoražošanu un raugoties dokumentos un tur redzošajās definīcijās, par kādām vienībām, mērvienībām jūs runājat, megavati elektroražošanā, par kādām kapacitātēm mēs šeit runājam, kādas kapacitātes jūs vēlaties atrunāt ar šiem noteikumiem un normām. Es saprotu, ka regulai būs viens īpašs nolūks. Mēs veidojam kopīgu Eiropas energo tirgu un visiem ekonomiskajiem uh, visām ekonomiskajām pusēm energotirgu ir jāsaprot, kādas ir viņu iespējas. Viņiem būs jāmēģina pielāgoties šiem noteikumiem, viņiem būs jāpielāgo gan savas investīcijas, gan biznesa plāns regulā atrunātajām prasībām. Un es vēlētos zināt, kas šajā dokumentā ir teikts. Es vēlētos dzirdēt eh, energopolitikas aspektus, bet es nezinu, kas tur ir rakstīts. Paldies, saka prieksēža kungs. Ir ārkārtīgi daudz jautājumu, un tagad es vēlētos vēl uzdot vienu jautājumu, un tā ir mana prerogatīva. Tātad eh, mēs pilnībā saprotam, ka ir vesela virkne eh, statistikas datu, kur ir jāiesniedz komisijai saskaņā ar regulām un direktīvām. Uh, Kāpēc mēs nevaram izmantot jau esošos datus un prasības pēc tiem, un kāpēc mēs pieprasam kaut ko jaunu un radam jaunu likum, likumdošanas aktu. Ferhogan kungs jau teica, ka mums vajag izvairīties no nevajadzīgas, nevajadzīgas admin, ad, administratīvā sloga. Varbūt kā mēs varam pajautāt, kāda būs šīs eh, ka, kas nestrādā patreizējā statistikas datu iesniegšanas sistēmā. Tātad ir daudz e, jautājumu komisijai un kāda ir atbilde? E, paldies, es pāriešu uz angļu valodu, jo angļu valoda arī šis priekšlikums ir izstrādāts. Tā tad sākšu ar e, institucionālas dabas jautājumiem. Pirmkārtām paskaidrošu, vai ir nodalīta komisija un šī energotirgus observatorija. Nē, Tātad līnija nav novilkta, šī uh, tirgus uh, novērotava ir uh, tren uh, ģenerāla direktorātam pakļauta, tātad tā ir pakļauta komisijai, tā nav kāda ārēja organizācija vai struktūra, bet uh, šis uh, parlaments vienmēr ir atbalstījis uh, domu, ka uh, kāda novērojoša struktūra aplūkotu mūsu energo uh, sektoru tādā visaptvarošā veidā, un tieši to mēs darām. Mēs nespecializējamies atjaunīgos avotos vai uh, akmeņoglēs vai citos. Mēs cenšamies raudzīties, kā Eiropas energotirgus dinamika darbojas un kā šīs tālākās tendences uh, Eiropas infrastruktūrā izpaudīsies. Tātad pieturoties joprojām pie šiem institucionāliem jautājumiem, kāpēc mēs izvēlējāmies regulu? balstoties uz 284. Uh, un 174. eratom līgumā. Iemesls ir tāds, šobrīd nav neviena cita tiesiskā pamata, neviena cita līguma pantus, kur mēs varētu balstīties, tāpēc uh, e, 96. gada regula arī ir balstīta uz 284. pantu. Tas ļauj komisijai Uh, pieprasīt informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu no dalību valstīm, lai tā varētu veikt savu darbu, un 187, tātad šis uh, pants attiecas uz uh, atomenerģētiku. Bet vēlreiz gribu uzsvērt, tas atšķiras no uh, informācijas sniegšanas prieklik, priekšlikumu, kas ir pakļauts Eiratom līgumam un ir paredzēts tajos gadījumos, kad operators domā būvēt jaunu energo staciju. Tātad tad ir jādod informācija komisijai, kur izsniedz savu atzinumu, bet tas ir tikai tāds vienreizējs unikāls pasākums un tas komisijai neļauj pēc tam tālāk skatīties un kontrolēt, vai notiek kaut kādas nobīdes vai kavēšanās būvniecībā un tā tālāk. Tālāk tika izteikts ļoti mm, pamatots komentārs Attiecībā uz uh, ietekmes izvērtēšanu Holskundze uh, runāja par trešo pielikumu. Jā, tur ir ārkārtīgi daudz dažādu informācijas sniegšanas prasību, atbilstoši kopienas dažādiem tiesību aktiem. Problēma šeit ir tāda, vai nu saulēcīgums, tātad šāda veida informācija, es nu pat šeit piesaucu Eirotam līgumu, vai tā tiek sniegta tikai vienu reizi attiecīgam infrastruktūras projektam, vai arī tiek sniegta pēc pilnīgi citām definīcijām, vai arī tiek sniegta laika grafikā, ko mēs neuzskatām par atbilstošu. Tomēr ir tiesību akti nesenāk pieņemti, kuros ir atsaucis uz uh, vēsturisko evolūciju, ka energopolitika pātrinās un pastiprinās, un uh, šī ārēja dimensija energopolitikai kļūst arvien svarīgāka, bet tomēr mēs, kā saka, to negribam ignorēt, bet tai jāņem arī tas ir vērā. Jāņem vērā, kas uh, atbilstoši trešajai iekšējā tirgus paketē ir ierosināts un kas tiek šobrīd ieviests attiecībā uz tīkliem. Tātad līdz ar šīs regulas palīdzību mēs gribētu izvairīties no pārliecīgas administratīvās nastas, un e, mēs paredzētu, ka šī informācija tiktu prasīta vienu reizi tieši no dalību valstīm. Mēs gaidītu šo informāciju, mēs uh, cieši sadaram, sadarbojamies ar uh, Eiropas uh, tīklu grupu mēs gaidītu uh, šīs informācijas iesniegšanu viena gada laikā, un tad mēs ņemtu šo informāciju un lūgtu dalību valstīm sniegt savu piekrišanu, vai jūs piekrītat tam, ko transmisija tīkla operatori ir uh, uzrakstījuši. Un uh, līdz ar to šī informācijas sniegšanas funkcija būtu pabeigta. Tomēr man jānorāda, ka Tā kā šie plāni šobrīd ir izstrādes stadijā, un mēs šobrīd runājam ar šiem pārvades tīkliem, tīkla operatoriem, viņi grib, lai šis tiesību akts būtu arī kā garants, jo, uh, lai pielāgotu tīklu nākotnes vajadzībām, viņiem ir svarīgi zināt, kādas ražošanas kapacitātes ir nepieciešams, un šobrīd uh, pārnes pārvades sistēma operatoriem uh, ir grūti zināt, kas tiek uh, plānots attiecībā uz enerģijas ražošanu un uh, pārvadi, kāds būs kapacitāts. Tātad šī ir informācija, kuru glabā nozars un uh, pārnes, pārvades tīkla operatori labprāt uzzinātu, bet ja dalībvalstī būtu nepieciešamas kādas plānošanas vai būvatļaujas, tad eh, tām vajadzētu griezties pie reģionālām vietējām varas iestādēm. Bet, ja dalība valsts varētu centralizēt kaut kādā veidā šo rīcībā esošu informāciju un varētu apstiprināt aplēses un sniegtās eh, pārvades sistēmu operatoriem, jo šobrīd šie operatori var tikai veikt kaut kādas aplēses minējumus, bet viņiem nav informācija jo iekšējā tirgus pakotne, piemēram, neparedz tik detalizētas informācijas saņemšanu. Tātad šai sadaļā mēs varam redzēt šo tiesību aktu kā garantu, un no komisijas puses mēs gribam būt pragmatiski, pieticīgi, mēs gribam raudzīties, kā lietas attīstīsies, varbūt informācija, ko mēs saņemsim, būs perfekta, visas dalība valsts piekritīs un viss būs kārtībā, un tad mēs varēsim teikt, varbūt šis tiesību akts uh, attieksies tikai uz naftas infrastruktūru, rafinēšanu, biodegvielām, bet eh, mēs, teiksim, varam eh, izslēgt ārā elektrību un gāzi, jo eh, tas jau ir citur atbilstoši ietverts, bet pagaidām mēs vēl nezinām. Tātad mans lūgums būtu tāds apskatīt šo ietekmes novērtējumu pielikumu un tāpat arī raudzīties, eh, kā tiek izstrādāt desmit gadu investīciju plānu, un tā es nonāku pie nākošā jautājuma par visu šī pasākuma regularitāti vai periodiskumu. Jo fakts, ka energoinfrastruktūra tie parasti ir ilgtermiņa projekti, mēs ierosinam šādu pasākumu veikt eh, reiz divos gados, nevis katru gadu, kā paredzēts visās regulās. Un Tas, es domāju, risina arī šo caurskatāmības jautājumu nepieciešamību un uh, to, lai iegūtu kopainu par visu notiekošo, lai redzētu, kāda dinamika ir nepieciešama politiskās vadības ziņā, lai varētu jau iepriekš paredzēt problēmas, kādas varētu rasties mūsu energoinfrastruktūrai Eiropas Savienības līmenī. Protams, ir vairākas dalībvalsts, kuras eh, šādus pasākums veids jau nacionālā valsts līmenī. Tur jau notiek regulās konsultācijas eh, starp vietēju un reģionālo līmeni. Mēs nedomājam, ka mēs no Eiropas līmeņa varētu iet lejā uz šo vietējo līmeni, bet es domāju, ka mēs varētu griezties pie dalību valstīm un nodrošināt, eh, zinām, caurskatāmību. Uh, un lai mēs arī varētu dot informāciju šeit no Briseles, kas nodarētu arī valstīm, un tad mēs iekļautu šo Eiropas dimensiju, jo jā, Eiropas līmenī varētu būt zināmas bāžas, eh, ja eh, daži reģioni kļūtu tādi kā enerģijas neto importētāji, jo tādā gadījumā būtu reģioni, kas būtu atkarīgi no saviem kaimiņiem, kas attiecīgi ģenerētu nepieciešamās kapacitātes. Uh, Tā es nonāku pie datu konfidenciālitātes eh, jautājuma un pie komerci informācijas jautājuma. Jā, protams, kā jau mēs ierosinājam, mēs gribam publicēt apkopot informāciju divu iemeslu dēļ. Pirmām kārtām, lai atvieglotu administratīvo nastu ar šo pasākumu, es domāju, ka mēs esam ierosinājuši proporcionāls pasākums un otrkārt izvairīties no tā, lai eh, komerciāla informācija tiek eh, nodota eh, plašai sabiedrībai. Jūs izteicāt jūs bāžas, ka varētu būt iespējams atšifrēt šo apkopoto informāciju. Eh, tādā gadījumā mēs rīkosimies tā, kā to dara citas informācijas. Mēs, tā teikt, reģionāli pieseksim šo informāciju teiksim, sadalīsim šo informāciju kaut kādos eh, reģionos vai, teiksim, publicēsim attiecīgi datus par salām tā, lai tā tad neatklātu uz kādu konkrētu operātoru. Concerning energy efficiency. Par energoefektivitāti un infrastruktūras lietošanu tās jau ir detaļas Mēs uzskatām, ka no vienas puses energoefektivitāte un, piemēram, modernas ēkas ar mazu eh, energopatēriņu ir tātad apskatīts eh, energo eh, scenārija attīstībā infrastruktūra. Es domāju, ka šeit ir jāpanāk līdzsvars starp to, kādu, piemēram, līmeni jūs gribat sasniegt. No Eiropas Savienības perspektīvas mēs to varētu atstāt dalību valstīm. Pēc mūsu priekšlikuma dalību valstis varētu izlēmt, piemēram, kā mikroģenerācija vai arī vai nu dati, informācija no uzņēmumiem vai varbūt pat no mājasaimniecībām, kaut gan mēs domājam, ka tas nebūtu iespējams no katras mājasaimniecības saņemt datus, un pēc tam var informēt Brīseli, tad, tad eh, maz nepieprasot no uzņēmumu šo informāciju. Tātad eh, tādā veidā mēs varētu redzēt, kā attīstās šī energo eh, efektivitāte. Mēs varētu apskatīt, vai ir kaut, vēl kaut kādi citi dati vajadzīgi, vai pietiek informēt vienkārši par nominālajām enerģijas jaudām, piemēram, cik eh, stundu vai dienu strādā spēkstacija un kādu enerģiju tā ražo vai kādas tehnoloģijas uh, tiek lietotas un par video efektivitāti. Varbūt tāda informācija var tikt paziņota. Mēs uzskatām, ka šī informācija plānotājiem ir un tā nav jāsavāc uzņēmumu līmenī. dalību valstu iestādes varētu reiz divos gados savākt šo informāciju, un tad tās nodotu šo informāciju citām dalību valstīm. Tās bija tādas vispārīgas piezīmes, jo pirmajā datu apmaiņā jau sākt gatavot projektus būtu pāragri. Jā, ir komentāri, tad jūs varat mums vienmēr tos uzdot, uzdot mēs atbildēsim uz jautājumus. Paldies! Es domāju, tad mēs varam beigt šo punktu, un tad es gribētu jums paziņot, ka atskaitas projekts, tātad 22. 3. decembris, un tātad 9. decembris ir grozījumiem termiņš. Un tad 14. janvārī ir eh, galīgais eh, termiņš. Svarīgākais termiņš tā tad ir 2. un 3. decembris, kad mēs saņemsim šo atskaitas projektu. Un tā tad grupām un dalībniekiem būs laiks sagatavot grozījumus. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad paldies. Nākošā sanāksme būs nākošā nedēļā, jo sanāksmēm ir jābūt, vai ne?